Welcome to this meeting. Uh, point one on the agenda, uh, adoption of the agenda. Can we work according to the agenda? Pirmais punkts uh, darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšana. Vai mēs varam strādāt uh, pēc uh, darba kārtības? Jā. Pirmais punkts. Uh, visas uh, pieņemās valodas ir pieņemas, izņemot somu, horvātu un maltiešu Gribu arī paziņot, ka šodien, kaut kad vēlāk, pēcpusdien, mana kungs ir ielūdzis 18 cilvēku grupu, kas uh, apmeklēs mūsu parlamentu sanāksmi, lai mūs uzklausītu. Un uh, cerams, ka jūs būsiet visi atnākuši, kad būs apmeklētāja grupa pie mums. Right. Vai ir kāda problēma ar to? Uh, point three of Trešais punkts. 20. Mār, 5. mārta protokola apstiprināšana. Vai varam pieņemt? Un tālāk mēs varam pāriet pie balsošanas. Jums līdz balsošanas kartītes. Lūdzu, ievietojot tās aparātos. Eh, pirms mēs sāksim balsošanu, redzu, ka kās kungs grib kaut ko teikt. Nē? Viss labi? Tāda mēs varam tieši ķerties klāt balsošanai. Um, the only problem is... Jā, problēma ir tāda, ka es nevaru tagad sākt balsot jo deputāti nav klāt. Thank you. Shall we go for this? Okay, if we had stopped. Labi, ja mēs būtu eh, sākuši deviņos, tad esmu pārliecināta, ka katrs būtu atnācis. Jā, nu labi, mēs varam pagaidīt nedaudz. Tas nozīmē, ka mums būs eh, jāpagaida arī ar citiem punktiem darba kārtībā. Pēc sešām minūtēm sāksim balsošanu. Tas man jāliek.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 We will now start. Tagad mēs sāksim balsošanu. Es ceru, ka jums ir balsošanas kartītes un balsošanas saraksti jums priekšā. Jā, lūdzu. I don't have my card with me. Man nav kartiņa līdzi. Bet es balsošu. Jā, mēs neko, neko nevaram darīt, tas kādreiz notiek. Mēs varam, mēs nevaram aizkavēt vēl balsošanu. Mēs tomēr sāksim balsot. Pirmais būs balsošana par uh, iegūdījumu darbietu radi radīšanu un izaugsmē, par atzinumu projektu. Jaslovēckas kundze ir atbildīgā. Mēs par kompromisu D Kompromis D par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. basmēs padaļām pirmā daļa attiecas uz Citādi considers that job creation potential. Par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 25. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. Pārbaudīsim 25. grozījumu. Divi par daudz no tautas partijas. Tikai viens. Par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss E. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31. groznieks par. Pret. Atturas. Pieņemts. 32 par pret atturus Mēs jāpārbauda, tas būs. Tas bija neskaidri. Sākam balsot. Tas pat ir viens par daudz. Vēl ar vienu viens par daudz. Viens, e, daudz patīs par daudz. Now oh, it's fine, yes. Uh, uh, it's, uh... Tagad viss kārtībā. Norādīts, jā, tas ir norādīts. 33. grozījums, da, balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, norādīts.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 pret atturas pieņemts. 43. grozījums. Tas ir mutiskais grozījums, ko iznieguši tautas partijā. Vai kāds iebilst šim mutiskajam grozījumam? Neviens neiebilst. bit, we need to understand how many members oppose. Yeah. How many members do oppose to this? Jā, kuri iebilst šim mutiskajam grozījumam. Vairāk nekā trīs, tas nozīmē. We, we will... Mēs balsojam par sākotnējo tekstu un nevis par uh, mutisko grozījumu no tautas partijas. Par pret atturas norādīts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas noraidīts. Grozījums 54 par pret atturas pieņemts. 55 par pret atturas pieņemts. 56 par pret atturas. Tas ir jāpārbauda. Pa 56. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. grozījums par pret atturas pieņemts. 58. grozījums, tas ir balsojums pa daļām, tautas partija. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 59. grozījums par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs varam pārējiet pie sestā grozījuma. Par pret atturas. Iespējams, ka noraidīts, bet vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums. Nē, tas uh, atkrīt. Kompromiss B par pret pret atturas pieņemts. Kompromis C par pret atturas pieņemts. Uz deputēs grozījums par pret atturas pieņemts. Un balsojums par atzinumu projektu grozītā veidā par Jā, tagad sākam balsot. Viens tautas partijas par daudz. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 39 pār. 13 pret. Paldies! Tālāk mēs balsosim par eh, Eiropas Savienības stratēģiju par sīviešu un vīriešu līdztiesību pēc 2015. gada. Sāksim ar pirmo grozījumu par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas. Tas ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 ir par. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balsu vai pārsvaru. Pāriem pa 14. grozījumu par. Pret. Atturas. Norādīts. Pārbaudam 14. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 31 pār. 15. grozījums. par Tur arī mutiskās grozījums, jūs to varat redzēt. Sāksim atkal 15. par kopā ar mutisko grozījumu pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas Noraidiet. Kompromis A par pret atturas pieņemts. Jūs pietiek grozījums par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 26. grozīju pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums. Pā, tas ir dā, pa daļām. Āda to ir pieprasījusi. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pārbaudām otro daļu 27. grozījumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Kompromiss B. Acīm redzot, laikam ir jāpārbauda. Eh, jūs nav, jums nav atļauts to darīt, tas ir tikai eh, deputātiem. Jā, tas ir deputātiem. Bet arī asistenti. Asistenti te, teica, ka vajag pārbaudīt. To drīkst teikt tikai deputāti. Mēs turpinām balsot kompromisu B par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atturas norēdīts. Mēs pārbaudām 39. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Grozījums. Kompromis D par pret atturas pieņemts. which one is that? Amendment 56. Amendment 56. grozījums par pret atturas norādīts. Piecdesmit devītais par pret atturas norādīts.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 un tad 75. par pret atturas norādīts. 76. par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pārbaudām M kompromisu. Sākam balsot. Viens tauts partijas pa daudz deputāts. Un tagad ir viss kārtībā, beidzam balsot. Tas ir norēdīts. 108 par. Pret. Atturas. Norēdīts. Kompromis G par Jā, jūs to izrunājat tā. Pret atturas pieņemts. Neviencinās par. Pret atturas norādīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 92. grozījums par pret atturas norādīts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. Kompromiss 95. Nu, grozījums par pret atturas norādīts. Kompromiss je par pret atturas pieņemts. Grozījums 107 par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Grozījums. Jā, paldies. 108 par pret atturas pieņemts. Vai mums tas ir pārbaudīts? Un 8. jā, tagad pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 109. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām 109. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Tas pieņemts. Simt desmitais grozījums par pret atturas norādīts kompromiss kā par pret atturas pieņemts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Un grozījums 112 par pret atturas. Mums jāpārbauda šis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tad mēs balsojam par visu atzinuma projektu. Grozītā pēta. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts pārbalsojuši 38 pret 6. Un tagad mēs balsosim par grozījumu izdarīšanu regulā par Eiropas sociālo fondu. attiecībā uz jaunas nodarbinātības iniciatīvas atbalstītiem darbības programmām. Mēs sāksim ar apsvērumu viens par pret atturas norādīts. Otrais par pret atturas norādīts. Trešais par pret atturas norādīts. Ceturtais par pret atturas norādīts. Piektais par pret pret atturas norādīts. Tagad pārējiem pie septītā grozījuma par pret atturas norādīts. Un tad mēs balsojam par uh, ziņojuma projektu. Kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts 50 balsoši par, 2 pret. Un tad par uh, leģistīvās uh, rezolūcijas uh, projektu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 50 par, 2 pret. Mēs balsojam arī par Nebūs trilogi, bet mēs balsosim jebkurā gadījumā. Tas ir vajadzīgs procedurāli iemeslu dēļ par uh, lēmumu, par ne, uh, sarunu uzsaukšanu ar padomu par pret atturas pieņemts. Oh. We had some problems with the buttons up here. Un tā pogam neliels uh, pjukums te augšā un uh, mums jāatkārto. Balsojums par uh, uh normatīvās rezolūcijas projektu. Tā ir? Tā ir. Mums eh, tas jāatkārto, līdz ar to sākam balsot visiem. Un viens pa daudz no EPP. Tagad vispārreiz un beidzam balsot. Un tagad šķiet viss ir kārtībā. Tāds pats rezultāts.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 Tas nozīmē, ka mēs pabeidzām balsošanas procedūru un tagad um, es uh, nododu tālāk grožus kolēģei, jo man jāpārstāv komiteja uzklausīšanā, ekonomikas un sociālietu komitejā. Runa tur ir par. Um, gaisa satiksmi un tirgu, kas notiek ar līdzsabiedrībām, kas uh, mūs pārvada visur Eiropā. Man tur jāuzstājas komitejas vārdā, tiekamies pēcpusdienā. Tagad Ola Tornes kundze turpinās vadīt šo sanāksmi. Thank you. Okay, colleagues, we are a Labi, kolēģi, mēs uh, nedaudz apsteidzam laika grafiku šodien, bet tas nekas, ierosim turpināt darbus. Un uh, mēs esam nonākuši pie septītā darba kārtībā, darba kārtības punkta, kur runa ir par konkrēts ilgspējīga darba tirgus veidošanu 21. gadsimtā, um, runāsim par prasmēm un kvalifikācijām un to pielāgošanu pieprasījumam un darba iespējām, lai izkļūtu no krīzes pēc iespējas ātrāk. Uh, referente ir uh, Martīna Djabaljova un uh, dodu viņa vārdu. Paldies un prieks jūs redzēt sanāksmes vadītājus krēslām. Man mm, prieks eh, pastāstīt par iniciatīvu eh, ziņojumu, ko esmu sagatavojusi eh, par šo tēmu šajā komitejā. Prieks arī par to, ka man tika uzticēts šis atbildīgais pienākums. Paldies ēnu referentiem. Mēs daudz ar viņiem komunicējām, runājām par politisko grupu prioritātēm. Sadarbība bija ļoti patīkama. Paldies vēlreiz. Mm, kad pagājušajā reizē sāku strādāt šajā palātā, man bija pilnīgi skaidrs, ka šī tēma būs mūsu prioritāte šajā sasaukumā. Konkurēt spējīgs darba tirgus Eiropas Savienībā mums ir ļoti vajadzīgs. Konkurēt spējīgs darba tirgus, kas spēj veiksmīgi tikt galā ar ekonomiskās krīzes sakām, um, likvidēt barjeras, dot prasmes un kvalifikācijas, izglītības un tālāk izglītības pasākumus. Šis uh, darba tirgus ambiciozi pats sevi reformē saskaņā ar paraugpraksēm visā Eiropas Savienībā ar uzsvaru uz uh, jauniešiem un uh, ievainojamajām grupām sabiedrībā. Šis darba tirgus būtu gatavs mainīt perspektīvas un atbalstīs tos, kas ir motivēti un uh, meklēt darbu. Turklāt um, šī darba tirgus uh, dos garantijas uh, tiem, kas uh, šobrīd nav aktīvi, kam vajadzīga speciāla uh, aprūpe, bet kas būtu gatavi pēc kāda laika atgriezties un atkal integrēties darba tirgu. Mums ir īpaša situācija šobrīd ar jauniešu bezdarbu uh, un principā ar bezdarbu kā tādu, jo visā Eiropā mums šobrīd divi miljoni uh, Eh, vakanču pastāv, tātad darba vietas, kas nav aizpildītas. Tad saprotat, ka tas nozīmē, ka mums nepieciešams vairāk sasaistīta piedāvājumu un pieprasījumu un eh, piedāvāt attiecīgas prasmes un kvalifikācijas eh, jau samārā agri jau skolā jāveicina uzņēmēji, kas varētu to nodrošināt arī darba mobilitātei, ir liela nozīme arī kvalifikācijas sastarpējā atzīšanai. Tas viss ir iekļauts ziņojumā. Šis ir tāds ļoti steidzamas lietas. Bet runājot par projektu, un tur ir noteikts vārdu skaits atļauts, un man bija tas viss ļoti lakoniski jāizklāsta, ko es arī esmu uh, centusies izdarīt, neaizmirstot ne par vienu no šīm prioritātēm, sadarbojoties ēnu referentiem. Esmu iedrošinājusi visus eh, nāk klājā ar idejām par sociālo aizsardzību, piemēram, eh, par eh, darba tirgus ievainojamajām vietām un darbiniekiem, piemēram, zemes kvalifikācijas darbiņēmēji vai invalīdi darbiņēmēji Un tad arī šīs prasmes un kvalifikācijas, kas mums ir tik svarīgas visai komitejai. Šis projekts ir tās ļoti ambicios uh, un svarīgs uh, projekts. Paldies par sadarbību un arī turpmāk gaidīšu jūsu priekšlikumus, lai uh, uh sagatavotu labu uh, ziņojumu kas palīdzēs mūsu pilsoņiem. Un nu, tagad tā nu referenti Danuta Jažlavecka lūdzu būs pirmā. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms vēlos uh, apsveikt Martīnu ar tik labi sagatavoto ziņojumu un sekretariātu ar um, labi sagatavoto vizīti Dānijā, tā bija ļoti laba mācība, tiešām daudz ko esam redzējuši, daudz ko um, esam varējuši iemācīties. Uh, Martīna arī šo vizīti ir atrunājusi savā ziņojumā. Šis iniciatīvas ziņojums ir labs uh, izējas punkts un uh, sākums uh, diskusijai par prasmēm un kvalifikācijām un to pielāgošanu pieprasījumam un darba iespējām. Uh, EPP atbalstu, pašu atbalstu referentes eh, pamat, eh, se, pieminētajiem pamatsektoriem, proti konkurētspējīgs darba tirgus, eh, pieprasa ambiciozas reformas, mūža izglītību, tālāk izglītības pasākumus bezdarbniekiem un to jomu, to sektoru pilnveidošana, kur uh, darbņēmēju trūkst, uh, palīdzība jauniešiem, uh, uzņēmēju darbības atbalsts, jauniešu atbalsts, ģimenes uzņēmumi un uzņēmēju darbības apgūšana skolās. Tātad um, mm, šie, visi šie aspekti visu šo aspektu apgūšanu, ko mums pagadam iztrūkst eh, darba tirgu. Turklāt eh, jārunā ne tikai par darba tirgu, bet jāreformē arī sociālā politika. Eiropas sociālais modelis jāpielāgo darba tirgus eh, šī brīža vajadzībām un pieprasījumam. Nepieciešama sistēma, kas aktivizēs darbņēmējus un ļaus darba devējiem uh, pielāgoties eh, videi, kas ātri mainās. Mums, eh, mēs politiķi nevaram ietekmēt eh, to, kas notiek mums apkārt. Mums jāsagatavo Eiropas Savienības sabiedrība šiem izmaiņām, un šī sagatavotība ļaus būt arī konkurētspējīgiem globālā līmenī. Mums nepieciešami instrumenti, lai veiktu prasmju un kvalifikāciju monitoringu. Tā, šādi mēs varētu paredzēt nedaudz, kas notiks ar pieprasījumu, paredzēt uz priekšu, kā tas notiek jau Dānijā, un ievāktā informācija e, tiktu izmantota izglītības sistēmu reformēšanai un e, pareizo instrumentu piedāvāšanai bezdarbniekiem. Duālā izglītības sistēma ir kaut kas, eh, kam jāpievērš uzmanība. Jāpaturprātā, ka šis nav, eh, šī nav panacēja un eh, katrā valstī jāņem vērā reālā situācija. Arī darba devēju kvalifikācijas visu laiku jāpilnveido. Runājot par MBU, mums jāparedz uzņēmējiem tālāk izglītības pasākumi, stimuli, investīcijas, īpaši saraksts ar ģimenes uzņēmumiem, lai viņi vairāk investētu darba vietās. Tālāk izglītība ļaus panākt izaugsmī, ilgtspējīgo izaugsmi un labāku konkurētspēju. Arī skolotājiem jāpiedāvā uh, papildu izglītības pasākumi uh, digitalizācijas jomā, un, un uh, tas ļaus uzlabot viņu konkurētspēju. Paldies vēlreiz Martīnai. Paldies. Tagad dod vārdu SMD Stainokas kundzei. Jā, es pārstāvu šodien mūsu ānu referenti Ingērijus kundzi, viņa šodien nevarēja būt šeit. Jungeres kundze pasakās uh, referentei, uh, tas ir labs uh, izējas punkts, bet tur iztrūkst daži atslēgu momenti. Pagaidām runa ir lielākoties par darba ņēmējiem un bezdarbniekiem, bet tur netiek aprakstīts aktuālais darba tirgus un izaicinājumi, kas rodas tādēļ, ka pieaug vispārējais elastīgums darba tirgo. Tā tad ne tikai pie, piedāvājumu, piedāvājums jāskata šeit, bet arī pieprasījums ir tīpaši. Ļoti labi, ka uh, vairāk tiek, tiek izcelta praktiskā izglītības puse, bet jāuzsver, ka šai praksē jābūt augstvērtīgai un kvalitatīvai. Runājot par izaicinājumiem, jāpiemina digitālā uh, revolūcija. Jo tieši šajā jomā tiek, zaudāts, tiek zaudētas darba vietas, piemēram, pakalpojumu sektors. Tur nepieciešams prasmes un kvalifikācijas Bet tā kā tehnoloģija strauji attīstās, ļoti drīz eh, šīs darba vietas tiks zaudētas, jo to visu varēs paveikt roboti vai mašīnas iekārtas. Un eh, cilvēkiem tur drīz nebūs vietas. Tātad no vienas puses augstu kvalificētas darba vietas ar labām algām, no otras puses eh, sliktas algas, zemes kvalifikācijas darba vietas tas nav līdzsvaroti, un tas jāatspoguļo ziņojumā. Pamat jautājums ir, kā nodrošināt tieši šīs zemes kvalifikācijas uh, darbiniekiem pienācīgu atalgojumu. Un uh, atbildība šeit nav tikai darba ņēmējiem pašiem, bet arī darba devējiem. Uh, Viņam jāinvestē tālāk izglītībā, kvalifikāciju celšanā, mūža izglītībā, visas šīs koncepcijas jāatbalsta. Runa nav tikai par vakanču aizpildīšanu, bet par darba vietu sastruktūrēšanu attiecīgā veidā. Mēs S&D ar dažiem grozējumiem tieši šajās jomās uh, papildināsim. Tas pilnīgi noteikti. Paldies! Paldies. Tagad Makintāras kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos apsveikt Martīnu, mūsu referenti, šī ziņojuma. Viņa ir lieliski pastrādājusi. Tas ir visaptverošs ziņojums, eh, nosacīts ļoti daudzas jomas. Uh, un es ļoti augstu vērtēju. Šī ir joma, par kuru vienmēr esmu iestājusies šajā komitejā, un viņa lieliski tikusi galā. Mēs iesniegsim grozījumus, lai vēl uh, vairāk izceltu atsevišķus elementus, piemēram, Erasmus programma jauniem uzņēmējiem. Šī schēma palīdz jauniešiem gūt prasmes un kvalifikācijas, lai uzsāktu pašiem savas, savu biznesu un eh, jau tiek pausts atbalsts šīm programmām, bet es vēlos vēl to izcelt. Mums jāuzlabo līderības eh, prasmes, menedžmenta prasmes, uzņēmē darbība, lai viņi būtu pilnībā aprīkoti, sagatavoti darba tirgumu, lai viņi varētu kļūt arī par darba devējiem, ne tikai par darba ņēmējiem, lai viņi paši uzsāktu savu biznesu, ņemot vērā e, darba tirgus izaicinājumus un inovācijas, kas parādīsies nākotnē. Nesenā tendence ir tāda, ka uzņēmumi atgriežas Eiropā. Gan ražotnes atgriežas, gan pakalpojums sniegšana. Tas ir iedrošinoši, tas eh, rada darba vietas, un mums ir šī unikālā iespēja Eiropā pātrināt eh, šo procesu, piedāvājot attiecīgas prasmes un kvalifikācijas. Mēs par to daudz ko zinām, pateicoties Martīnai, Un ja mēs varam paredzēt uz priekšu nedaudz tās prasmes, kas būs vajadzīgas, ja mēs zināsim, ko kompānijas gribēs, tad tas var ļoti palīdzēt veidot darba tirgu. Tā kā nepacietību gaidu ainu referentu nākamā sanāksme un noteikti varēsim atbalstīt šo lielisko ziņojumu. Paldies, Makintāras kundze! Tagad Lopes kundze no Gue. So, Mrs. Lopes is not. Ja, paldies. Vai kāds viņu tomēr ir gatavs aizstāt? Izskatās, ka nē. Labi, FDD tālāk. Apiedošana. Zaļajām piedošana tas aiz pārskatīšanās, tad, eh, protams, te ir Renkefai lūdzu jums vārds. Paldies priekšsādātājiem. Pirmkārt, arī es vēlos pateikties par šo sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, tas ir vēlreiz skaidrs apliecinājums, cik ļoti nozīmīgs ir šis jautājums, īpaši krīzes situācijā. Kādā ziņā es mums ko tā arī pateikt dažs varbūt vispārējais komentārs. Pirms es pieskaros detaļām, kas atspogosies mūsu grozījumos. Eiropas saimnība ir jāiedod tāds atdevis, kas tiešām kalpo iedzīvotājiem. Man rocies pēc, ka dažkārt mēs pagriežam to otrādāk it kā cilvēkiem būtu jāpielāgojas starp tirgumu. Vajadzētu atgādināt visiem šo pašu pamat ideju. Katru reizi, kad mēs runājam par izglītību un prasmēm, mēs zaļie vēlamies uzsvērt, ka centrā ir cilvēks. Viņu motivācija, viņu vēlme aktīvi piedalīties darba tirgū. Šāds skatījums spēja palīdzēt cilvēkam aktīvāk uzņemties savu atbildību, iznojot gan savu labklājību, gan arī Eiropas labklājību kopumā. Tas ir jāuzskata kā vispārējais uzstādījums, un tam ir jāatpūvis arī šajā ziņojumā. Tagad, skatot situāciju Eiropas Savienībā, tādos pētījumos, kas ir īstenoti gan par jauniešu bezdarbu, mēs redzam, ka ir neatbilstība ne tikai prasmu ziņā, bet bieži vien trūkst arī kvalitatīvu nodarbinātības iespēju. Atbildi parasti ir tādi neregulārie nodarbinātības veidi, nebeidzāmās prakses vietas, bet reti, kad ir piedāvājumā tāda kvalitatīvas darba vietas ilgtermiņa darbīgū. Es uzskatu, ka šobrīd mums vajadzētu ļoti aktīvi iesaisties par izglītības kvalitāti, kas jauniešiem pavēr iespējas un palīdz attīstīties kā personībām, arī kā profesionāliem darbspēkam, bet nu, nerunām tikai viņiem kā darbspēku, bet tiešām kā personībām. Tādēļ ja mēs vēlētos, lai ziņojumā precīzētu dažas lietas. Piemēram, profesionālā um, konsultācijas, profesionālu izvēli. Te nevajadzētu būt nevis tikai, ka profesionāli to piedāvā, bet ka arī sastarpējā cilvēku konsultēšanās iespēja. Un šeit būtiski lomas vēl neformālā izglītība. Jaunieši bieži vien savas prasmes apgūst neformālās izglītības veidām. Bieži vien tieši tas kalpo par pamatu viņa veiksmīgai darba karjerai. To mēs vēlamies uzsvērt no savas puses neformālās izglītības lomu. Mēs arī vēlētos uzsvērt, ka jaunieši, protams, arī paši veidos nākotnēs izglītības sistēmu. Viņus vienmēr jāiesaistīt lēmumu pieņemšanām. Tādā veidā mēs nodrošinātu lielāku atbilstību viņu vajadzībām. Un vēl. Par prakses vietām. Ja, piemēram, tiek piedāvāta duāla izglītības sistēma, te tomēr jāņem vērā zinām izaicinājumi. Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgas situācijas. Ir veidi, kā mēs varam stabilizēt darba tirgu, un mēs varam piedāvāt jauniešiem prakses iespējas, un vienlaiks tomēr ir kvalitatīvu izglītību. Ir jāmeklē veidi, kā tam mēs šādas institīvas varam atbalstīt Eiropas līmenī. Paldies! Thank you very much to the Greens. Paldies zaļajiem. Tālāk e FDD vārdā Tačana Vegena, lūdzu, jums vārds. Paldies! Es vēlētos īpaši pateikties Tīnai par sagatavotu ziņojumu. Viņas piedāvātais risinājums ir tiešām apsveicams. Mēs redzam, ka mēs varam līdz to risināt daudz nopietnas problēmas, kā piemēram, bezdarbu. Bet uzreiz es vēlētos noteikt, Kvalifikāciju un prasmu neatbilstība, īpaši tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši ļoti nelabvēlīgā situācijā krīzēm, nu, tur īstenībā ir sarežģītāk skaidrojumi nevis tik vienkārši. Tā ka nav runa vienkārši, ka jūs nosakāt šos cēloņus, um, nu, bet līdz šim mēs esam tikuši līdz simptomiem tikai, pie cēloņiem nesam tikuši. Es uzskatu, ka te ir izdarīts liels darbs, bet ar to vēl nepietiek. Par atsevišķiem punktiem. Un ko mēs vēl varētu uzlabot? Es vēlos norādīt. Visās tajās situācijās, ja tiešām tiek uzlabot tā visu šī situācija, un te vajadzētu uzdomt tomēr ļoti nopietns jautājums. Mobilitāte. Kādā veidā varam sekmēt to Eiropas Savienības ietveros? Jo tiešām, kādēļ šī mobilitāte ar vienu ir tik ļoti ierobežota? Un tas vairs nav tikai tehnisks jautājums. Tas ir nav viens, ka jūs zināt vai nepārzināt situāciju, bet tev viss sāks ar izvēli individuāla izvēle. Manuprāt, te ir jāņem vērā. Jaunieši nevienmēr vēlas doties prom no Itālijas, lai strādātu Ziemeļ Vācijā. Tādēļ mēs savā uzstādījumu tomēr vajadzētu paturēt prātā arī iekšā līdzsvaru e, Eiropā. Kādā veidā nu mēs nodrošinām Eiropas ideālus? Mēs šo jautājumu tomēr esam ļoti skeptiski. Labi, parādās ar vienu jaunu risinājumu, kādā veidā to risināt. Bet nedomā, ka ziņojums tādā ziņā paver reālus risinājumus. Mēs nevaram vienkārši uh, skatīties uz dažādu veidu varbūt integrācijas neveiksmēm. Te tomēr jāpievērš uzmanību lietas būtībai. Un es vēlētos, lai mēs ziņojumā īpaši izsveram arī mazos vidējos uzņēmumus, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Skaidrs, ka jāsniedz atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem. Mēs arī vēlētos, lai būtu tāds paties konsultāciju ceļš, šāda iespēja. Mēs arī vēlētos, lai notošanātu papildus atbalstu, ne tikai konsultēšanās veidus. Ir jāskatās uz patiešām būtisku lietu. Atbalsts zaļajai ekonomikai. Tas arī jāiekļauj šeit tekstā. Katru reizi, kur vien ir iespējams, vajadzētu uzsvērt, ka ir jāsekmē darba vietas tieši zaļajā ekonomikā. Un ja nav pieprasījuma, tad mēs vienmēr varam piedāvāt neskādas kvalifikācijas, bet ar vienu būs bezdarbnieki. Paldies! Thank you very much to EFTD and uh, Paldies! Arī tālāk citi deputāti lūdz vārdu. Un pirms liek punktu sarakstam, vēlos tad noskaidrot, kur ir sarakstā. Madame uh, Fontenier from EPP, it is uh, Madame Millen, uh, and it is Mr. Gutierrez from SND, Madame uh, Morin-Chartier from EPP as well and uh, Mr. Chambon, uh, Cambon from, uh, from uh, the ALDE. Um, and before I close... Lūk tāds runātājs saraksts. Vai kāds vēlas arī vēl pieteikties debatēm? Labi, Fontiņie kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Tā kā es šeit runāju pirmo reizi, es vēlos tiešām apsveikt referenti par sagatavoto ziņojumu. Tas ir ļoti izsmeļošs un līdzsvarots. Es pilnībā arī viņai piekrītu. Mums ir nepieciešams vairāk aktivizēt mobilitāti, uzņēmējdarbības garu un veicināt labu prakšu apmaiņu. Taču ir vēl citi jautājumi, kur arī vēl pieprasa papildus uzmanību. Tieši mobilitāte, manuprāt, prasa vislielāku uzmanību. Manuprāt, mums ir ļoti jāsekmē kvalifikāciju sastarpēja atzīšana dalībvalsts starpā. Tas tieši varētu veicināt cilvēku mobilitāti un tādā veidā mēs panāktu nozīmīgu lūzumu. Šobrīd kvalifikācija atzīšana buksē. Jā, Eiropas Savienība, protams, balstās uz izcilības sistēmām un Eiropai nepieciešami augstu kvalificēti darbinieki, tomēr tas ir viss tā kā kaut kādā pielāgots laikmet tendencēm. Es tomēr tieši runāšu par Spāniju. Pēdējo divu ar pusgadu laikā mēs esam redzējuši, ka trūkst atbilstoši kvalificētu darbinieku. Ir daudz jaunieši, kas it kā ir augstu kvalificēti, bet tikpat pretī ir daudziem pilnīgi neatbilstīgas kvalifikācijas. Un nepieciešama arī kaut kāda vidusposms, kam ir vidēja sagatavotība. Daudz arī nekad neatbilst kritērijiem. Savukārt dažiem pārāk lielas kolekācijas. Te vajadzētu tomēr piedāvāt tādu dubulto, duālo profesionālās kvalifikācijas apgūst sistēmu. Tas pavērt iespējas jauniešiem iegūt darba vietas. Papildus jauna problēma arī novecojošo sabiedrību. Arī par to ir jārunā. Vienlaikus mums ir jādomā par daudzu lauku teritoriju izmēršanu. ir jādomā par nākotnes nodarbinātību, par darbu nākotnē. Mēs nerunāsim tikai par kaut kādu sagatavošanas programmu piemērošanu. Te būs daudz nopietnāk. Šis eksperts ir jāiesaista arī reģionāla lokālā līmenī. Tas arī viss no manas puses. Thank you, thank you very much. I now give the... Paldies, tālāk vārds Melīna kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Katru reizi mēs atkal turpinām šīs debats par ļoti nopietno jautājumu, par to, kādā veidā ar vien šis problēmas samilst. Mēs redzam, ka, īstenībā, izveidot Eiropu, mēs tās idejas tā arī nesam īsti iedzīvinājuši. Un arī šī nodarbinātības pilna nodarbinātības programma arī vien ir aktuāla 21. programmā, gadsimtā. Francijā mēs to saucam par atvērtām durvīm. Medicīnā mēs redzam, ka īstenībā tas ir diezgan nopietna situācija. Ir kā, protams, mēs spējam piesaistīt labākos prātus, bet uh, tas viss tikai notiek tā prātā. Mēs nespējam nodrošināt to pārējus reāliem darbiem. Mēs redzam jaunieši, jaunieši bezdarbs neregulārās darba vietas, un bieži vien viņi tikai jāgaida, jāgaida, jāgaida, un viņi tā arī nesaņem šīs Eiropas iespējas. Un tam visam fonā ir šī, tas, ko kolēģi arī norādīja, ir atšķirīgs, milzīgs atšķirības starp Eiropas reģioniem. Ko mēs varam šādā situācijā darīt? Te, protams, vēl galvenokārt mēs balstāmies uz mazajiem vidiem uzņēmumiem, kas tieši spēja radīt jaunas darbvietas ļoti strāviem mums ir nepieciešams, protams, arī tieskais ietvers, lai tas būtu atbilstīgs reģionālam līmenim arī, kāds ir, piemēram, Francijā, ko mēs saucam par iekšējo profesionālo grupu izveidi, piedāvāt kvalificētas darba vietas, un tas ir piedāvājuma un pieprasījuma ievērošanas uh, līdzsvars. Un tādēļ nodrošina, ka, piemēram, 12-24 uh, mēnešu laikā personai uh, kurai varbūt līdz šim ir bijušas zemes kvalifikācijas, nodrošināt A nepieciešamas kvalifikācijas un atrast jaunu darbu vietu. Tādā veidā saglabāt arī darba vietas viet, uz reģioniem, vietējā mērogā, un, ja nepieciešams, arī citreiz mobilitāti. Bet bieži vien šī mobilitāte cilvēcīgā mērogā ir ļoti nepieņemama. Tā kā es domāju, te ir jāpievērš uzmanība papildus arī citām iespējām, un ir jānodrošina, ka Eiropas sniedz ļoti precīzi atbildes. Šajā gadījumā Eiropa, protams, nespēja došat mikroekonomiskā līmenī atbalstīt uh, visu dalībvalstu sāpes un problēmas, tad ja mēs aicinātu domāt par atsevišķu arī Francijas par praksu, ko varētu varbūt atbalstīt arī citās valstīs. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Guķēris kungam no sociālistiem un demokrātiem. Ja, paldies priekšstādātāji. Paldies arī Matīnai par sagatavoto ziņojumu. Esmu pārliecināts, ka pārliecināts pirošana, ka mēs varam dot labi sadarboties un arī savus grozījumos mēs sniegsim tādu liederīgu ieguldījumu. Mums ir jāizvērtē aktuālais darba tirgus lai mēs varētu arī risināt daudzās milzīgās atšķirības Eiropas mērogos. Mēs redzam, ka krīze ir radījusi, protams, arī milzīgas atšķirības dalībvalstu starpā nodarbinātības ziņā. Mēs redzam, ka ar vienu ir lielāka neatbilstība starp kvalifikācijām un piedāvātajām darbvietām. bieži vien arī trūkst kvalificēto darba spēku, bet dažkārt arī ir otrādāk, ir ļoti kvalificēti darba spēki, darba spēka ņēmēji, kas arī nespēja neatrast sev piemērot darbvietu. Atbildi vienmēr saka lā, mobilitāti. Bet vai tas tiešām ir tā? Es domāju, mums ir nepieciešams šāds ambiciozs ziņojums. Īpaši, ja mēs apzināmies, ka mēs runājam par Eiropas Savienības darba tirgu, kur ir milzīgas atšķirības. Un te ir jāatzīst šīs atšķirības. Izējas punkts, izējas punkts ir kvalifikācijas. Mēs varam strādāt pie atšķirīgiem modeļiem dalībās starpā. Nākotnē, protams, būs prasīt pieprasījums pēc augstām kvalifikācijām, to arī apzinās daudz dalību valstis, bet vienlaikus viņi tomēr samazina universitāšu augstākās izglītības budžetu. īpaši, ja tur nav piedāvājuma arī vēl duālā izglītības sistēma. Nu, otrs puses mēs redzam, ka dalībvalsts virzās arī tādām inovatīvām ekonomikām. Bet atbildi jau vienmēr caur universitātēm. Un iespējams tas uzdevums ir tikai tad, ja ir nodrošināts budžets. Šobrīd tas nav pieejams. ir jāstāsta, protams, arī izglītība ar uzņēmējdarbību. Bet ne jau tikai to uzņēmējdarbību, kas šobrīd notiek, bet arī nākotnes nodarbinātību. Eiropā problēma ir tā, ka bieži vien pagaid, pagaid, šobrīd piedāvātās kvalifikācijas neatbilst nākotnes nodarbinātībai. Mums jau ir tagad jāsāk domāt par nākotni. Mums ir jānodrošina, ka izglītība atbilst nākotnē. Nu, tā kā te nav pietiekams iztās reformas, kas tiek iznots, šobrīd tikai runājam par elastīgumu un iekšējo varbūt uh, darbspēka izmaksu samazinājumu, bet tas nebalstās uz inovācijām. Daudz dalībvalsts vairāk koncentrējas uz konkurenci, samazinot atalgojumu, darbspēka izmaksas. Bet vienalga šis sektors samazinās. 15% jau slāniem esam redzējuši. un cilvēks tam darba spēku vēl vairāk samazinās. Tātad Spānijā daudz ceņa tikai 1200 eiro mēnesī. Nu, mēs skatāmies. Šīs darbspēkā prasības krīzes laikā ir mainījušās. 90% jauno darba vietu, kas ir radušās, tas viss ir ļoti zemā kvalifikācijā. Labi, tad mēs sakām, piedāvāsim jaunas darba vietas kvalificētiem darbspēkiem, bet vai viņam būs attiecīga arī alga? Eurostats atspoguļo to, ka, ka kopējā skaits ir samazinājies Eiropā par 8 miljoniem, bet savukārt pagaidu nodarbinātības ir pieauguši par 4 miljoniem. un 40% īstenībā tas bija īstenībā piespiedu kārtā. Un cilvēki, kas ir nodarbināti daļēju laiku, viņi vēlētos gan strādāt pilnu laiku. Jābūt nodrošinātai algai. tad tas nav pieņemami. 20% no Eiropas strādājošiem dzīvo zem nabadzības liekšņa. Mums ir nepieciešami risinājumi. Un par to es esmu iepriecināts, ka šajā ziņojumā šīs vietas ir iekļautas. Esmu pārliecināts, ka mēs efektīvi arī varēsim turpmāk sadarboties ar Martinu, un mēs arī vēl iekļausim, iesniegsim savus grozījumus. Tā kā nepiedāsim visu īstermiņu bez ilgtermiņa risinājums. Paldies. To... Paldies. Tagad eh, vārds eh, Šentie kundzei no tautas paties. Nē. Paldies, priekšstādātājs kundze. Kā jau kolēģi pirms manis teica, šis temats eh, ļoti svarīgs. Un mūsu kolēģi Martīna ir veikusi šo sagatavošanas darbu. Uh, kas ir visnotaļ interesants un um, uz kurām var balstīt turpmāko. Ko tad mums um, jāizcer vairāk? Um, visu pirms um, mēs te piedzīvojam ļoti svarīgu evolūciju visā šajā darba tirgus piramīdām Vispirms eh, zemes kvalifikācijas darba vietas pazūd, 15% eh, vēl pazudīs līdz 2020. gadam. Bet runājot par piramīdas augšējo daļu, 15% eh, darba vietu tur parādīsies, bet šīs būs augst kvalificētas darba vietas Un tieši šo augšējo daļu mums eh, vajadzētu attīstīt vairāk, un šeit slēpjas pirmās problēmas. Šī evolūcija, kas jāpavada ar attiecīgiem pasākumiem, un mēs nevaram eh, visu paveikt eh, sākotnējās izglītības fāzē. Mēs Uh, nevaram mm, iekļaut visu, ko uzņēmumiem vajadzīgs šai īsajā sagatavošanas laikā. Tad jāpadomā par reālām iespējām šajā ziņā. Tad um, tieši MVU ir atbildīgi par darba vietu radīšanu. 82 5% darba vietu tiek eh, radītas šādā veidā, un tieši šiem uzņēmumiem ir visvairāk eh, problēmu paredzēt iespējas tālāk izglītībai, kvalifikāciju celšanai, kas ļautu pielāgoties darba ņēmējiem. Tad, tad eh, mums veidojas šis konflikts starp uh, prasmēm un kvalifikācijām, kas ir vajadzīgas, un viens puses, un otras puses to laiku, kas nepieciešams šo prasmju un kvalifikāciju apgūšanai. Tā tad e, nevar noliegt profesionālās pieredzes e, svarīgumu visā šajā procesā. Jānodrošina iespēja to apgūt, un tas jādara neformālās izglītības kontekstam, kas būtu iegūta ārpus darba tirgus, bet eh, kas jānodrošina, lai bezdarbniekiem, jauniešiem, sievietēm būtu iespēja apgūt šīs prasmes un kvalifikācijas. Un tas jāintegrē arī šajā sektorā, piesaistot brīvprātīgo darbu, veidojot CV attiecīgi, piesakoties darbam tā tālāk. Tad eh, jauniešu bezdarbs. Mēs runājam daudz par kompetencijām, par pieredzi, un uh, tas neļauj jauniešiem sevi apliecināt. Tad nepieciešama trešā dimensija. Un šeit ziņojumā tas ir ļoti svarīgi - kapacitāte. Jauniešiem ir kapacitāte iet uz priekšu, un CV ir jāparedz vieta šai trešajai dimensijai. Pieredze, kompetence, neformālā eh, pieredze, kas eh, var būt gūta dažādos veidos arī ārpus darba tirgus. Un citādi jaunieši, kas jau strādā, var eh, tikt apdraudēti Un citi jaunieši, kam nav vēl šīs pieredzes, eh, viņi nevarēs arī atrast darba vietu, jo šī pieredze vienmēr tiek pieprasīta. Pagaidām jaunieši un sievietes īpašajā sektorā ir īpaši apdraudēti, īpaši trausli. Es arī ceru, ka kolēģe nobalsos par sociālā fonda līdzekļu paplašināšanu jauniešu programmu atbalstam. Mums ir attiecīgas formulas, bet mums jāpieņem arī ziņojumi, balsojot, lai šīs formulas tiktu pielietotas praksē. Tagad vārds Šamram kungam no Aldes. Muchas gracias, senora. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, kaut kas man tomēr pārsteidz. Darbs, ko veikusi Martīna, ir ārkārtīgi labi izdarīts. Jā, tas man pārsteidz, ka tas ir tik ārkārtīgi labi veikts. Tādēļ es gribētu, lai tiktu apzināts labās idejas, kas tika izteiktas, ir tīpaši, ko teica zaļo politiskās grupas deputāti proti, kā izglītība ir kaut kas dzīves, kas attīstās. Arī mobilitāte Eiropā, ko pieminēja FDD, tā ir tāda kultūras lieta aspekts, un ka ķiekungs arī pieminēja situāciju Spānijā. Arī nu turienes varētu ņemt uh, vairākas idejas. Negribu ilgi runāt, jo ļoti daudz kas labs jau tika pateikts bet uh, izglītība, izglītības diploms ir ļoti svarīgs. Mums pagaidām vēl nav patiesi Eiropiska darba tirgus. Jā, ir teoriskā līmenī risinājumi, bet uh, eh, patiesi vienos tirgus vēl nav, jo ir milzīgas atšķirības dalību valstīs. Darba tirgus uh, nav tieši saistīts uh, ar citiem aspektiem Eiropā. Tas ļoti saistīts ar kultūras jautājumiem Eiropā. Tas atkarīgs no ražotāja tīkla, kas ir dalība valstīs. Kā jau teicu, mums vajadzētu šeit eh, radīt tādu modeli, kas nodrošinātu lielāku konkurences spēju. Protams, labāk vajadzētu saskaņot arī pieprasījumu piedāvājumu darba tirgu. Gribu par to pieminēt sekošos aspektus. Ir daudzi pētījumi, kas ir tikuši veikti, un uh, programmas par to, kā paredzēt krīzes, kā attīstīt darba tirgu. Esmu lasījis daudzas pētījumus, arī ekonomisko un sociālo lietu komiteja ir sniegusi savu ieguldījumu. Arī Dublinas fonds, piemēram, ir izstrādājis vairākus pētījumus un ir izdarīti dažādi secinājumi. Bet pasaule ir tik daudzslāņaina un attīstās tik ātri, ka mēs tikai ierobežotā mērā varam paredzēt, kāda būs turpmāk attīstība. Īpaši tagad krīzes laikos, kad ir tik milzīgi augsts bezdarba līmenis, ne jau tikai jauniešu bezdarbs ir liels, bet uh, bezdarba līmenis kopumā ir ārkārtīgi augsts. Mēs nevaram tagad izteikt tikai un vienīgi vēlmes runāt par kaut kādām utopiskām lietām un pateikt tādai vajadzētu izskatīties ideālajā pasaulē darba ņēmējiem, kur būtu darba vietas, kas paredzētas augstu kvalificētiem darbiniekiem, tas tā nekad nebūs. Kas mums ir jādara? Mums ir jāmēģina uzlabot situāciju un uh, vajadzētu nodrošināt cilvēku pamatvaidzības ir zināmi noteikumi, katra valsts uh, var rast savus risinājumus. Ir piemēram darba koplīgumi. Arī Vācijā ir zināmi risinājumi, tad citiem ir svarīga mūža izglītība, bet īpaši maziem vidējie uzņēmumi Vācijā ārkārtīgi atšķiras no uzņēmumiem, kā tie strādā Eiropas dienvidos. Tie lielākoties ir uh, vidus slāņa uzņēmumi, un eh, šie uzņēmumi Vācijā tiešām var investēt, un tie var atļauties eh, iegūtīt eh, cilvēku kapitālā, un uzņēmumi to arī dara. Bet pakalpojumu ekonomika, kurā ir 3 miljoni bezdarbnieku, īpaši liels bezdarbs ir jauniešu vidū, Tad savukārt ir tā, ka pakalpojumi tiek piedāvāti īpaši transporta, eh, turisma jomā, tādēļ ir eh, liela nozīme jāpiešķir tālāk izglītībai. Bet ir svarīgi paļauties ne tikai uz darba tirgu, bet eh, vajadzētu šeit pievērsties arotizglītībai izglītībai. Vispār kā nozīmē daudzi, nebaz nepabeidz skolu. Ir jāpanāk tas, lai jaunieši panāktu, zinām, izglītības līmeni, un mēs nevaram vienkārši runāt par kaut kādām utopijām. Mums ir jārīkojas pragmatiski. Tādēļ es aicinātu. Lai mēs pašlaik 21. gadsimtā veidot darba tirgu tā, ka situācija salīdzinājumā ar pagātni uzlabotos, lai tas būtu darba tirgus, kas būtu spējīgs atrisināt nopietnās sociālās un uh, humanās problēmas, ir tīpaši Eiropas dienvidos. Ir milzīgas bezdarba problēmas, mums jārīkos pragmatiski, mums ir jāiegūda izglītībā, uh, Tam ir jābūt kaut kam tādam, kas ir ilgtermiņā. Arī darba tirgus reforma ir jāveido ilgtermiņā. Iekļaušanas politika ir jārisina uzreiz, un mums ir jābūt reāliem. Mēs nepanāksim ekonomiku, kas ir, būtu pilna ar akadēmiķiem, profesoriem vai Kristiāno Ronaldo, kas pelna miljonus. Nē, ir jāveido cita sistēma. Ir citi cilvēki, kar, kuriem nav tik augsta izglītība, arī viņiem ir jāvar saņemt eh, iespēju darba tirgu, jāatrod vieta darba tirgu. Mums jādomā par strādniekiem, par darbiniekiem, kas strādā normālā darbā. Mēs nevaram domāt tikai par kvalitatīvi augstām darba vietām. Jo manai valstī, piemēram, tas neko daudz nedos, jo tā nav realitāte. Mums īstermiņā, un to arī Martina teica, ir jārisina miljoniem jauniešu problēmas Eiropas dienvidos. Viņi ir izslēgti no darba tirgus, tādēļ, ka ir bijusi krīze un viņiem gandrīz vai nav iespēju atkal iekļauties darba tirgu. Un tam nepietiek arī ar uh, augstskolas izglītību. Lies paldies, paldies kolēģi. Pirms es došu vārdu referentē, gribētu lūgt komisiju. Ja komisijai ir uh, šeit atzinuma viedokļi, tad uh, lūdzu tagad jūs to varat izteikt. Paldies, ka devāt mums šo iespēju Protams, kā ziņojums pievērš uzmanību ļoti tādām problēmām, par ko diskutējam. Mēs vēlējāmies jūs aicināt eh, apzināties nozīmi, kvalifikāciju nozīmi un eh, neformālās un formālās mācīšanās nozīmi. Deputāti jau izvirzīja būtisks jautājums, ceru, ka tie tiks ņemti vērā, jo informācija dalībvalstis strādā Eiropas kvalifikāciju ietvaram un eh, tas veido dalībvalstu sistēmas un ietvarus. Mēs eh, esam piekrituši veidot eh, principus, lai novērtētu formālo un neformālo mācīšanos līdz 2018. gadām. Tas būtu ļoti labi, ja jūs atzīt šo darbu un praktiskus ieteikumus eh, par, jūs pieminējat Eiropas eh, kvalifikāciju ietvaru par formālo un neformālo mācīšanos varētu pieminēt 22. punktā. Un eh, ir arī tādas Eiropas instruments kā Erasmus Plus un citi. Paldies! Paldies komisijai! Tagad došu vārdu referentē Martina Lūdzu. Paldies priekšādētāji! Jā, bet izskatās, ka trīs stundas, varbūt ne tikai trīs minūtes palikušas. Jā, patiešām, līdz 11. mums ir laiks, jums trīs minūtes ir tikai, un nav trīs stundas, nesadraucieties. Jā, es esmu ļoti apmienāt, ka jūs šo ļoti nopietno problēmu tik nopietni uztverāt. Tā bija ļoti vērtīga diskusija. Jūs redzat, ka man es eh, visam esmu pievērsusi lielu vērību pieminēšu dažus nezvaļiem jautājumu pavisam īsi. Danuta, liels paldies, ka pieminējāt braucienu Dāniju, tas bija ļoti vērtīgs. Eh, gribētu pieminēt tikai, ka mums tiešām ir jāizmanto šie labākā praksa no dažādām dalību valstīm. Mēs vienmēr runājam par to, par labākā prakšu izmantošanu, bet mēs reti kad lietojam to, retāk nekā varētu. Tādēļ to vajadzētu īpaši pieminēt. Jā, paldies, pieminēt, ka vajadzētu atbalstīt mobilitāti. Arī ziņojumā ir pieminēts, ka to varētu vēl uzlabot, un paldies arī, kā e, pieminējāt par e, skolotāju izglītību, jā, un, sas, un um, sasaisti starp e, skolas izglītību un rūp, ražošanas izglītību. Jā, jo uzņēmumi tiešām meklē savus nākamos darbiniekus, bet pārāk reti tos apmāca. Tātad šīs treniņu programmas. Paldies arī Jutai kura pieminēja profesionālu izglītību un labas kvalitātes arodu izglītību, pilnīgi piekrītu. Šeit ir jāparaugās, kā to iekļaut eh, ziņojumā. Lies paldies arī par eh, grozījumiem, ko gatavosi. Jā, manā ziņojumā esmu ļoti daudz iekļāvusi par eh, arodu izglītību, par tehniskajām prasmēm, ne tikai augsta līmeņa darbiniekiem, bet arī tie, kas eh, veic eh, praktisko darbu, arodarbu. Jā, liels paldies, ka pieminējāt eh, šo labo pieredzi. Tas būs ļoti noderīgi tieši par pieredzi runājot. Paldies par, ka tik pieminēt arī par uh, uzņēmēt darbības vadību, par prasmēm jauniem cilvēkiem, jauniem tirgiem, inovācijām, par visu, kas būs nepieciešams. Paldies, ka uh, pieminējāt arī pārapdrošināšanas uh, uzņēmē darbību. Te arī paldies. Jā, ir iekļaut arī neformālā izglītība. Varētu arī vēl vairāk iekļaut, ko jūs pieminējāt, būt pateicīgi par to. Vēl viena lieta, ja, ja to izmantošu ar jūsu atļauju. Uh, Mums vajadzēs raudzīties ne tikai uz uzņēmumiem, bet mums arī uz in individuālu personu vajadzībām. Pilnīgi piekrītu jūsu viedoklim. Ticiāna, liels paldies. Tagad runāšu itāļu valodā tālāk. Būs vieglāk man. Liels paldies tev par komentāru, pilnībā piekrītu tam, ka ir krīzes iemesli, par kuriem mēs maz nerunājam. Tas nav vienīgais risinājums, bet tas var sniegt ieguldījumu, lai izkļūtu ārā no krīzes piemērs Vācija pirms desmit gadiem. Tik uzsākts Vācijā struktūrālas reformas un uh, darba bezdarbnieku līmenis tagad ir zemākais Eiropā. Tātad šīs institucionālās reformas sevi at atmaksājas. Gribētu pazināt arī mobilitātes tēmu. Man interesē arī jūsu viedoklis. Arī Itālijas pieredze, jo es pilnībā atbalstu mobilitāti. Uh, un vajadzētu būt eh, iespēja visiem pilsoņiem. Viņi ned, viņš nedrīkst piespiest, bet tā vajadzētu būt arī, arī iespējai to darīt. Jā, gribētu pateikt, ka viens no lieliem ierobežojumiem, kas ir šajās diskusijās, mums nav nekad pietiekami daudz laika, un eh, ziņojumos nav pietiekami daudz vietas, kur to visu iekļaut. Eh, tas ir vienkārši neiespējami visu iekļaut trīs lapusēs un es ceru, ka tiks iesliegti grozījumi, būs kompromisi, un eh, tas varētu būt ļoti garš ziņojums, un mēs varam iekļaut tur visu, ko, par ko es domāju, ka tas būtu svarīgs. Gribētu pievērst jūsu uzmanību. Ir arī kultūras komitejas atzinums. Tas ļoti īss, bet eh, ārkārtīgi interesants. Tur ir drusku atšķirīgi eh, viedoklis no kultūras komitejas puses, jūs varat to apskatīt. Termiņš grozījuma iesniegšanai 5. mājas līdz pusdienas laikam, un pēc tam domāju, ka mums būs tāda garāka ēnu referenta sanāksme, lai diskutētu par grozījumiem un par diskutēt par to, kā turpināt darbu ar referentu. Jā, es runāšu ar visiem jums, gan uh, divpusēji, gan arī ēnu referentu uh, sanāksmē. Lielas paldies arī sekretārētām, ļoti patīkami bija strādāt kopā, es ar prieku gaidu arī sadarbību un gaidīšu arī no jums grozījums. Izniegs paldies! Paldies! Paldies referentē! un ēnu referentiem. Domāju, ka tās bija ļoti interesantas debetes. Jā, mums vajadzētu faktiski, eh, mums bija pusstunda vairāk, ja mēs eh, sākām pusstundu agrāk nekā bija plānots, tā kā bija ilgāks laiks diskusijām. Gribētu pievērst jūs uzmanību termiņiem. Grozījuma iesniegšanai 5. maijā pusdienas laiks. Un uh, šeit komitejā ziņojumu pieņēmis 15. Eh, jūnijā. Tūlīt pat mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma darba kārtībā. Astotais punkts - jauniešu uzņēmē darbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību. Jā, ir arī kultūras eh, komitejas atzinums par izglītības samācības pasākumiem. Tūlīt pat gribētu dot vārdu referentē Janā Žitnanskai. Vārds jums. Paldies, priekšādētāji. Jā, tieši tāpat kā iepriekšējais ziņojums. Šeit ir tik būtiski jautājumi, kā arī kolēģis Diablālovas ziņojumā. Daži no komentāriem droši vien tiks atkārtoti, bet es domāju, ka temats kā tāds ir tik būtisks, ka mums vajadzētu par to runāt, domāt, kā to risināt ar pietiekamu uzmanību. Jebkura izglītības forma, mūža izglītība, apmācība, tas attiecas ne tikai uz eh, darba ņēmējiem, bet arī uz darba devējiem. Es mēģināju ņemt vērā vairākus būtiskus aspektus. Pirmais ir, kā praktiskā pieredze izglītības laikā, to vajadzētu iekļaut šajā procesā. Vairākas dalībās, kas jau tika pieminētas, tam tas izdodas labāk, kā piemēram Vācijā vai Nīderlandē, bet no otras puses ir tādas dalībvalstis, kuriem šeit ir trūkumi. Cilvēki sāk strādāt darba tirgu, bet viņi nav pietiekami sagatavoti. Viņi nezin par iespējām, viņi nevar uzsākt savu uzņēmē darbību. Mēs zaudējam potenciālu, ne tikai domājot par to, ka zaudējam naudu un IKP, e bet mēs zaudējam arī jaunas inovatīvas idejas. Otrais aspekts, kad strādāju pie šī atzinuma, ir par uzņēmē darbību un uzņēmē darbības veikšanu to, tam nevajadzētu balstīties uh, tikai uz tādiem uh, sabiedrības locekļiem, kas ir veseli un kuriem pilns iespējas, bet arī cilvēkiem, kas ir sliktākā darba situācijā, cilvēki, kas ir sociāli izstumti, kas ir vājākās pozīcijās, viņi tāpat ir jāiekļauj darba tirgu. Es uzskatu, ka iekļaujot šīs personas darba tirgu, tas sniegs milzīgu potenciālu un uzlabos dzīves kvalitāti, arī viņu dzīves kvalitāti. Eiropas Savienība piedāvā veselu instrumentu kopumu, kā dalību valstis šeit šajā jomā var strādāt efektīvāk un labāk, lai informētu iedzīvotājus par pieejamiem instrumentiem. Ir svarīgi informēt par šīm programmām. Un, ja dalību valstīm nav izdevies pietiekami informēt uh, eh, iedzīvotājus, tad viņi tā tās ir izturējušies nolaidīgi pret saviem pienākumiem. Uzņēmējiem, kas uh, vēlas iekļaut iedzīvotājus darba tirgu, ir jāveido kontaktpunkti. Jā, bet ļoti daudziem cilvēkiem vispār nav nekāda priekšstats par to, kādas iespējas var izmantot, piemēram, Slovākijā. Uh, kur inovācijas līmenis ir ļoti zems un jaunie cilvēki nezin, kā var uzsākt savu uzņēmēju darbību. Tur ir dažādi veidi, kādā veidā var atbalstīt inovācijas, bet bieži vien tas pilnīgi tiek ignorēts un nav informācija par iespējām. Mums vajadzētu piespiest dalību valstis uzlabot situāciju, mēs par to varam diskutēt, mēs varam aicināt komisiju strādāt pie programmām, lai to uzlabotu, bet es domāju, ka vajadzētu izmantot tos instrumentus, kas jau ir dalību valstīs Mums vajadzētu visas iesaistītās puses aicināt izmantot eksistējušos instrumentus, tīpaši, lai iekļautu sociāli vajākās grupas. Kopā ar kolēģiem mēs strādājam pie šī atzinājuma, mēs eh, šeit eh, apzinājām faktu, ka vajadzētu uzlabot izglītības iespējas, nodarbinātība un gribētu aicināt kolēģus šeit pievērst galvenu uzmanību nodarbinātības jautājumam. Tas ir mūsu eh, komitejas galvenais aspekts. Mums ir ļoti labas kvalitātes dokuments, ko esam saņēmuši no Martīnas. Domāju, ka tas mums eh, palīdzēs strādāt pie šī konkrētā jautājuma. Jauniešiem ir jāiegūst vairāk uh, pieredzi un prasmes, lai viņi varētu uzsākt savu uzņēmēju darbību. Es domāju, ka vajadzētu būt tā, ka jaunie um, cilvēki, kas sāk strādāt, kas pabeiguši izglītību, ka tie ne tikai uzsāk darbību darba tirgu, bet arī kļūst par labiem nodarbiem un uzsāk savu uzņēmēju darbiem. Lies paldies par referentiem. Pirms došu vārdu deputātiem, gribētu dot uh, pirmkārt vārdu ēnu referentiem. Tom van den Kindelēna no tautas partijas. Jā, liels paldies, priekšādātā. Rudā runāšu nīderlandiešu valodā. Pilnībā piekrietu referentē, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Tas arī iepriekšējās ziņojuma apspriešanā kļuva skaidrs žā, ka mums arī šim ziņojumam nav viena stunda laiks. Gribētu autorē teikt paldies referentē. Tas ļoti labs pamats darbām, ko jūs esat izvērtējis ar šo projektu. Rīt no rīta būs brokastu saruna. Būs atbraukuši jaunie uzņēmumi no mana vēlēšana apgabala. Es parādīšu jums šo dokumentu. Tas faktiski būs tā kā tāds lakmus tests mūsu darbam, ka mēs projektu atzinumu, atzinumu projektus radīsim tiem, uz kuriem tas attiecas. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka pirmajā punktā teksts norāda uz to, ka uzņēmumiem vajadzētu sniegt iespēju strādāt eh, sociāli vājāku jauniešu grupām, bet mums vajadzētu iet vēl tālāk mūsu pieejā, kaut arī es piekrītu pilnīgi. Es domāju, ka uzņēmē darbības gara veidošana, tas būtu svarīgi, interese veidot pašiem savus uzņēmumus. To vajadzētu modināt daudzos uzņēmumos. Daudz par mazu jauniešu uzdrošinās nodibināt savu uzņēmumu. Turklāt ir arī svarīgi, lai arī studentu uzņēmumi tiktu atzīti, piemēram, studiju procesā, kā piemēram, augsta līmeņa sportistiem vajadzētu, vai arī kā jaunajiem uzņēmumiem un, un viņiem vajadzēja būt arī tajā pašā laikā iespējams studēt, tam vajadzēja būt eh, izplatītē praksē. Ir jau Bēļģijas universitātes, kas piedāvā šādu statūtus jaunajiem uzņēmumiem, eh, uzņēmējiem. Noslēgumā gribētu paust atšķirīgu viedokli par eh, uzņēmē darbību, ja, jo jauniešiem bieži vien, jaunieši bieži vien domā, ka uzņēmumi, kas ir, nav strādājuši veiksmi, ka viņiem nav otra iespēja. Uh, un tādēļ jaunieši vēlas tādu ērtu un drošu darba vietu, bet mums vajadzētu atzīt, ka arī neizdošanās ir jāpieņem, un arī jauniem uzņēmējiem to vajadzētu pieņemt un akceptēt, ka ir arī otra iespēja. Es ar lielu interesi gaidīšu diskusijas. Paldies. Jūta Steinrūka no sociālistiem demokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, un pārvēlas, ka ēna referente. Uh, Jā, ir svarīgi termiņi savā valstī. Gribētu teikt referentē paldies par labo ziņojumu, daudz svarīgi punkti, ko viņa ir izteikusi. Piekrīt viņai pilnībā, ka jaunā paudze gūst lielu labumu no izglītības uzņēmumos, ir inicitīva jauniem uzņēmumu dibināšanai, arī cīņai pret jauniešu bezdarbu. Viens punkts kas man un arī mūsu ēnu referentam nav īsti skaidrs. Jūs runājat projektā vienā punktā par sociālajiem uzņēmumiem, kā to ietvaru darbības nosacījumi, tos vajadzētu vienkāršot, bet mums šī sakarība par šo tēmātu nav pietiekami skaidri izstrādāta. Varbūt jūs varētu uh, vēlreiz par to kaut ko vairāk pateikt, vai skaidrāk pateikt, ko jūs šeit konkrēti ar to domājat un kādu ietekmi tas atstā šie sociālie uzņēmumi atstās, lai veicinātu jaunos uzņēmējus. Pāvēkungs, viņš iesniegs arī grozījumus. Par to, ka Eiropas Savienībai arī ir atbildība un uh, ir skaidri jāpasaka, kāda loma uh, Tā ir eh, jauno uzņēmē darbības veicināšana un nevajadzētu nokrust tikai visu atbildību uz dalību valstīm. Turklāt vēl mums ir svarīgi, ka sociālās eh, nodrošinājuma sistēmas jauniem uzņēmumiem vajadzētu uzlabot. Gadījumā, ja uzņēmumi nedarbojas veiksmīgi, lai tiem būtu arī zināma drošība, tas attiecas arī uz eh, mikrokredītu ņēmējiem, jo tur arī ir risks, ja gadījumā uzņēmē darbība neizdodas, ka cilvēki ieslīgs parādos uz visu mūžu. Tur vajadzētu paraudzīties, lai būtu zināma drošība. Jo tas noteikti ir viens no iemesliem, kādēļ daudz jaunu cilvēku baidās riskēt dibināt pašu savu uzņēmumu, jo viņiem ir bail, ka uzņēmē darbība neizdosies, un tad visu mūžu būs jācieš. Mums vajadzētu darīt visu, lai samazinātu risku. Mums kā Eiropiešiem bieži vien tiek pārmests, ka mēs šo jautājumu nerisinām. Mēs priecājamies par sadarbību par šo svarīgo jautājumu un domāju, ka noslēgumā mums būs ļoti labi ziņojums. Lielas paldies! Thank you very much and I now pass the... Lielas paldies! Mm, tagad tam referenta malde Martina de Blūma. Paldies! Uh, es uh, nu jau trešo reizi droši vien Uh, trīs reizes uh, kopumā runāju šodien, tad, tad jums būs iespēja um, uztrenēt uh, man uh, uzvārdu izrunāšanu. Nu, varu sakot, Martīnai taisnība šī ziņojuma un uh, praktiskai pusei izglītības, um, tālāk izglītības uzlabošanā ir primārā nozīmē. Es pati mm, pirmo biznesu sāku 16 gadu vecumā, un tā kā es to zinu no personīgās pieredzes. Te pieredze, motivācija, izlēmība ļoti palīdz un ne tikai uzņēmē līmenī, bet arī visas uh, valsts ekonomikas līmenī panākt šo izaugsmu konkurētspēju, kas Mums vajadzīga arī sadarbība starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem var palīdzēt, um, lai nodrošinātu šo svarīgo pieredzes apgūšanu, lai iemācītos, kā uzņēmumi darbojas. Dalībvalstis varētu piedāvāt platformas, lai uzlabotu komunikāciju. Ir labi piemēri pāraugprakses, ir uh, studentu konkursi, kas motivē jauniešus un um, jau agrīnā fāze jaunībā dod nepieciešamas zināšanas. Tad arī šīs pieredzes gūšana Erasmus uzņēmējiem, jauniešiem ir lielisks piemērs. Izglītība uzņēmēja darbības jomā ir atslēga prioritāte. Daudzām valstīm, mūsu valstī, tas jau tiek inkorporēts skolu mācību programmas, un tā tam būtu jābūt visās dalībvalstīs. Un um, vēl viena lieta - radošo uzņēmumu īpaša situācija. Šeit uh, radošiem jauniešiem ir iespēja izpausties, un tam nepieciešamas platformas un finansējums. To varbūt ciešāk var aplaukot, un man būs attiecīgi grozējumi. Paldies, lielisks ziņojums visādā veidā visādā ziņā, un ļoti labi, ka mums ir arī Mihāla Šedrova klāt, pārstāve no kultūras komitejas. Mums nodarbinātības komiteja jāsadarbos ļoti cieši ar kultūras komiteju runājot par šo tēmu. Paldies! Paldies! Dod vārdu go. Patriks Lihariks, lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundzim. Jā, viss, kas tiek darīts jauniešu nodarbinātības uzlabošanai, nepieciešams un jādara vairāk. Pat um, uh, ja mēs uh, runājam par uh, sociālo uzņēmumu, par vides uzņēmumiem, par jaunu tehnoloģiju, uh, uzņēmumiem visur, kur var. Ir um, jāveicina vairāk jauniešu, jāpanāk kredīti ar uh, zemām procentu likmēm, lai viņiem palīdzētu. Un uh, šai uh, videi, uzņēmē darbības videi jābūt labvēlīgai. Jo, ja jaunieši nepieņems darbā, tad nav iespējas viņiem attīstīties. Uh, šai virzienā. Otra lieta - pretēji tam, ko mums stāsta, es neticu, ka šāds uh, projekts uh, ļaus uh, pilnībā noregulēt šo milzīgo problēmu. Ceturdaļa jauniešu Eiropā ir bez darba. Mums nepieciešams ļoti daudz noteikumu bet uh, es ne, ne, nezinu, vai šis noteikums varētu būt par centrālo elementu īstenībā, varbūt pat pretējais. Šobrīd uh, mums ir tendence mazināt um, uh, publisko iestāžu kapacitātes. Um, dažreiz iestādes tiek pat lāktas, likvidētas. Tas ietekmē bezdarba līmeni un um, uz, um, uzņēmējus spiež veidot labvēlīgāku uzņēmēju darbības vidi. Līdz ar to uzņēmēji konkurē savā starpā, dara to pašu darbu, un, bet viņiem vienkārši nav darba ņēmēja status, viņiem ir uh, cits status. Un šī statusa mainīšana tiek bieži izmainīta arī, tiek bieži izmantota apkopojot statistikas, tas parādās, teiksim, Francijā ļoti bieži. Līdz ar to, ja kāds vēlas uzsākt biznesu, Protams, eh, viņam jāpalīdz, bet eh, nevajadzētu domāt, ka tas eh, risinās, atrisinās bezdarba problēmu kopumā, īpaši jauniešu bezdarba problēmu. Un es vēlos ieteikt, runājot par uzņēmēju darbību un uzņēmēju status, vajadzētu runāt arī par algoto darbinieku statusu Eiropas Savienībā, jo uh, šeit pastāv uh, neskaidrības šobrīd. Eiropas Savienībā paldies Karima Deli no Zaļiem lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies mūsu referenti par darbu. Vispirms jākonstatē viena lieta. Proti, šodien mm, tiek izdarīts spiediens uz jauniešiem. Mēs sakām, ka viņam jākļūst par uzņēmējiem. Es to redzu Francijā un Vācijā, bet pēc pirmā gada bilances 70% eh, no šiem jauniešiem mm, bankrotē ar saviem starta kumpa uzņēmumiem. Un eh, tas jāpata prātā. Tad mēs tā daudz ko investējam uzņēmēji darbība, lai uzlabotu šo bezdarba statistiku. Uzņēmumi tiek izveidoti, bet um, tiek uh, veicināta šī nestabilā uzņēmēja darbības vide, un tam jāpievērš uzmanība. Domājot par jauniešiem uzņēmējiem, jārada jauni modeļi, kas uh, izmanto inovācijas mūsu ikdienām. 21. gadsimtā uh, jauniešu uzņēmumi nav 20. gadsimta uzņēmumi. Te viss ir digitalizēts atkritumu eh, pārvaldīšana, līdzīgas lietas, tas viss tiešsaistē tiek um, organizēts. Tiešsaistē milzīga nozīme un um, jāprot sadarboties augstā līmenī runa nav par individuālu uzņēmumu, runa ir par komandas darbu un komandas uzņēmumu, komandas projektu. Un es domāju, eh, ka vajadzētu solidāros uzņēmumos vairāk investēt. Jauniešiem vajadzētu par to domāt. Un nu, šādi mēs varam izveidot eh, patiesu dinamiku, jo šodien uzņēmumiem jābūt loģiskiem uz kolektīvu orientētiem, jo mēs runājam arī par teritorijas uh, attīstīšanu. Mums nepieciešami uzņēmumi, kas uh, netiks pārcelti citur. Un tad kooperatīvi jautājums. Štenbruks kundze par to jau runāja. Kooperatīvi ir labi instrumenti, lai šīs sociālās saites stiprinātu un sensibilizētu jauniešus, gan uzņēmējus, gan patērētājus. Pašlaik kooperatīvi cieši, tiek diskriminēti konkurences apstākļos, un tas jālabo. Tad jārunā arī par vienlīdzību jauniešu vidū. Vienlīdzību ar mm, algotiem darbņēmējiem. Jārunā par vienu un to pašu drošību, veselības aprūpi un tā tālāk. Tad arī eh, mobilitātei ļoti svarīga loma. Ja jau mēs runājam par jauniešu mobilitāti, tad eh, tai jāpastāv visā kontinentā. Um, Un noslēgumā jādod visi līdzekļi jauniešiem uzņēmēju darbības uzsākšanai, lai viņi attīstītu šo jauno ekonomiku, kas eh, būs rītdienas ekonomika, eh, kas nebūs balstīta uz eh, peļņas vienīgi, bet drīzāk uz solidaritātes, solidārās ekonomikas jaunieši uzsākot projektu nedomā tik un vienīgi par naudu un peļņu. Domā par uh, komandu, par uh, kolektīvu, par solidaritāti un uh, jau pašā sākumā tam jāpievēršas uzlabojot attiecīgas uh, politikas, sociālo uh, politiku, vides politiku, un uh, šī diskusija jāsāk jau skolām. Skolās jau tāpat uzņēmē darbība tiek uh, virzīta uz priekšu, bet uh, izmantojot nedaudz nepareizu sagrozītu loģiku. Es uzskatu, ka tieši visi šie politiskie, sociālie, vides aspekti ir jāintegrē skolu mācību programmās, un uh, tieši šāda izglītība būs vislielākā vērtība. Paldies! Uh, tagad FDD. Pies kundze lūdzu. Paldies! Um, Lielas paldies arī referentei par ziņojumu, par atzinumu, atvinēt. Karim Martīnes uh, pati biju uzņēmēja sāku uzņēmē darbības gaitas eh, visai eh, agrīnā vecumā. Jau kādu laiku pēc tam es eh, palīdzēju konsultatīvi citiem uzņēmējiem, un te ir nepieciešams ļoti īpašas prasmes un kompetences. Un es gribētu palīdzēt tās nodot jauniešiem. Jauniešiem jāparvar šķēršļi, uh, viņu ceļā, un ja viņam nebūs šīs eh, īstās, eh, šīs eh, labās prasmes, tad viņam būs daudz jāzaudē, jācieš, jāriskē arī. Un kā jau izskanēja, daudzi jauniešu dibinātie uzņēmumi bankrotē pēc viena, diviem gadiem. Līdz ar to problēma pastāv. Protams, jaunieši ir radoši bet eh, tieši šī netradicionālā pieeja sekmē eh, šo riska faktoru, kas ir augstāks eh, salīdzinot ar tradicionālo uzņēmēju darbību, un jaunieši bieži nezina, ko viņi uzsāk un ar ko viņi tiek konfrontēti. Tas var radīt arī sociālas problēmas. Teiksim, jaunieši var izmantot vecāku ietaupījumu saviem mērķiem un uh, Mm, tas uh, nav gluži pareizi, līdz ar nepieciešams rūpēties par jauniešu sagatavošanu, pirms viņi tiešām sāk darboties. Būtu labi, ja šie jauniešu dibinātie pirmie uzņēmumi varētu strauji attīstīties, bet eh, tam nepieciešams prasmes, kvalifikācijas un know-how. Un ļoti bieži jauniešiem ir viena vai divas šīs prasmes, bet ne visas trīs. Tas ir jāuzlabo. Citādi un tehnisko zināšanu trūkuma dēļ uzņēmums cietīs neveiksmi Runa nav tikai par izglītību, arī par eh, iniciatīvām, stimuliem jādomā un par eh, attiecīgo struktūru. Protams, jāparedz granti, jāparedz eh, iniciatīvas, pasākumi. Tas atvieglo šo ceļu, bet um, dalībvalstīm individuāli arī jāaplūko jauniešu situācija. Un e, jāizvērtē, kādi šķēršļi tad viņus visvairāk apdraud, teiksim, birokrātē vai administratīvās izmaksas vai nodevas, nodokļi, kaut kas cits, kas e, var kavēt viņus un kā viņiem var palīdzēt. MBU sektors ir cinējspēks. E, uh, Eiropas Savienībā, un viņiem būs atkarīgi mūsu panākumi. Tātad mēs pagaidām neinvestējam tik daudz mūsu nākotnē, cik mums vajadzētu investēt, un tas ir žēl. Jā, paldies! Tagad manā sarakstā ir Sandera kundze un Makintāras kundze un Šoldrovas kundze. Atvainojiet, ja nepareizi izrunāju, saka priekšsēdētāji. Varbūt ir arī citi deputāti, kas vēlas runāt. Pirms uh, noslēgšu sarakstu. Ja nē, tad Sanders kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vēlos pateikties referenti par izcilo darbu, kā jau to darīja arī iepriekšējie runātāji lai attīstītu uzņēmumu, uzņēmē darbību. Ja uh, fokusējas uz jauniešiem, sākot jau bērnībā praktiski, organizējot stāžus, vizītes, apmeklējumus, seminārus. Būtu labi, ja jaunieši varētu pavērot tādu, kā tāds uzņēmums darbojas. Um, Tāda vairāku nedēļu stāžu varētu būt ļoti noderīgs, uh, sveicinās globālu uh, skatījumu, redzējumu, globālu vīziju par to, kā kaut kas tāds darbojas. Uh, tad arī dalībvalstīm ir dažādi tas asociācijas, eh, kameras, palātas, eh, kas um, palīdz eh, jauniešiem, kur jaunieši brīvprātīgi var pieteikties, pastrādāt tieši uzņēmē darbības jomā. Viņi var pat praktiski vadīt savu uzņēmumu, darbojoties šādā asociācijā, un tas, protams, dod ļoti vērtīgu pieredzi. Un tad varētu arī sadarboties uh, ar uzņēmumu vadītājiem. Ja šāds uzņēmuma vadītājs atbalstītu kādu jaunieti, kas vēlas kļūt par uzņēmuma vadītāju, tas būtu vienkārši lieliski. Tik runāts par jauniešu uzņēmumu bankrotēšanu. Uh, bet eh, pētījumi rāda, ja šos jauniešus eh, viņu eh, gaitās pavada pieredzējušie uzņēmēji, tas ievērojami samazina bankrotu skaitu. Noslēgumā noteikti jāmazina birokrātija un administratīvais sloks. Tas uh, var ļoti negatīvi ietekmēt jauniešu motivāciju un, protams, viss, kas saistīts ar digitālo uh, sektoru jāvirz uz priekšu, jo tas īpaši interesanti jauniešiem. Paldies, Makintārs kundze, tagad. Paldies! Es vēlos pateikties Janai un uh, apsveikt viņu ar šo patiesi lielisko atzinumu. Interesanti, šis ziņojums uh, bauda tik uh, lielu atbalstu. Mēs visi, visa komiteja var atbalstīt to, un uh, tas ir tieši saistīts ar Martīnas ziņojumu. Viena lieta, kas šeit ir ļoti svarīga, ir izglītība skolās, kas palīdzēs Mm, attīstīt uh, uzņēmēju darbību. Nu, un arī finanšu lietas, te ir ļoti svarīgs grāmatvedības uh, puse, uh, ko nozīmē bilance, ko nozīmē menedžments, līderība, mm, uzņēmē uzdevumi, kā šāds uzņēmums vispār darbojas. Man šķiet, ka jaunieši būtu ieguvēji visā pasaulē, ja mums būtu vairāk šādu mācību programmu. Interesants eh, piemērs ir Lielbritānijā. Mums ir sistēma, eh, ko sauc eh, jauniešu uzņēmums. Te var apvienoties vairāk skolāni, veidojot nelielu grupu 15-17 gadu vecumā ar skolas uzraudzību uzsāk uh, reālo uzņēmumu, kas ir jāreģistrē un kas ir jāvada. Vietējās kopienas, uzņēmēju kopienas um, mm, pavadībā viņi vada šos uzņēmumus, konkurē savā starpā. Uh, un uh, tātad katrā kopiena ir vairāk šādi jauniešu uzņēmumi, viņi parasti kaut ko pārdod, piedāvā pakalpojumus un gada beigās notiek atvērts konkurss, un kāds arī uzvar un uh, saņem balvu. Nu, tas vienkārši rāda, cik veiksmīga var būt šī aktivitāte, ka tur daudz priekšrocību un uh, ka tā ir vienkārši interesanta lieta. Tad tiešām daudz no mums uh, uzsāka uzņēmēja darbības gaitas. Uh, agrīnā vecumā. Es biju 17, 18 gadus vecs, kad es sāku darboties šajā virzienā. Pirmais uzņēmums bankrotējis, bet uh, otrais, ko es uzsāku kādu laiku pēc tam, darbojas arī šodien. Tā kā nevajadzētu baidēties uh, ciest neveiksmi. Pirmie uzņēmumi bieži cieši neveiksmi, bieži bankrotē. Bet uh, daudz no visveiksmīgākajiem uzņēmējiem uh, šodien ir piedzīvojuši neveiksmes pirms uh, uh, lielas veiksmes. Un daudz uh, uzņēmēju, kas šodien ir ārkārtīgi veiksmīgi, uh, sāka ar ļoti nelielu projektu. Mm, um, um, Alens uh, Šugars, uh, viņš sāka pārdot uh, savu preci tirgu un pamazām viņa uzņēmums izaudzis līdz šodienas um, dimensijām. Tā tad daudz šādu stāstu, kas varbūt var palīdzēt jauniešiem, kas viņus var iedvesmot. Un um, mēs visi, sabiedrība kopumā, var būt labumu no šīm iniciatīvām. Tātad um, mani arī iedvesmo Janas ziņojums, un um, es ar prieku piedalīšos turpmākās diskusijās. Paldies! Tagad kultūras komitejas pārstāvi uh, Šodrovas kundze. Lūdzu! Paldies! Es vēlētos reiz visiem pateikties. par šo pirmo viedokļu apmaiņu. Man tā likās ļoti interesanti un liederīgi. Ņemot vērā jūsu idejas par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu, kā atspoguļot šajā ziņojumā, varētu iero, veicināt darba tirgu. Un savukārt manā ziņojumā es vēlos akcentēt vairākus uh, savus uh, akcentus. Savā ziņojumā tātad mēs, ko esam nosaukuši jauniešu uh, uzņēmējdarbības veicināšanu, izmantojot arī izglītību un turpmāk čehu valodā. O tom, že e, správa kolegyne Žitňanské i Par šo konkrētu man sagatavoto ziņojumu. Salīdzinām ar kolēģi sagatavoto arī ziņojumu un jūsu viedokļi ir būtisks ierosinājums arī man pašai. Es līdz šim balstījos, protams, gan uz komisijas, gan padomus sagatavotiem dokumentiem. Un no savas puses es mēģināju darīt visu, lai tiešām izdarītu uh, precīzi analīzi par reālo problēmu un saprastu, kas jau līdz šim ir izdarīts. Lai būtu pārliecība, ka mēs tiešām esam sapratuši, kuras ir tās prasmes, kuras vēlamies veicināt un kuras būtu jātīsta. Ja skatāmies. No zaļo partijas izskanējuši ideja, ka ir jāskatās vairākiem uz um, jauniem vispār uzņēmdarbības veidiem, kas nemeklē pēļņu, bet drīzāk sadarbību. Vispār jāsaprot, ko nozīmē uzņēmējdarbības un jaunu uzņēmēju sagatavošana, ko nozīmē uzņēmējdarbības gars. būt uzņēmējiem nozīmē reizē arī palīdzēt citiem attīstīt viņu idejas. Uzņēmējs nedarbojas izolēti. Viņam ir nepieciešams sadarboties ar citiem. Tāpat jānodrošina solidaritāte un empātija. Tas viss lietas ļoti svarīgs. Nav iespējams darboties izolēti tas nav labs uzņēmējdarbības stils. Mums ir jānospēj, jāspēj sagatavot jauniešus tādā veidā, ka viņi apzinās sadarbības nozīmi, ka viņi arī ir neatlaidīgi, ka viņi nepadod pirmo grūtību priekšā. Vakardienas savā komitē mēs tieši pārnājām arī šādu tendenci. Un nepieciešami ir nodrošināt sagatavošanu jau sākot no pamat skolas līdz pat universitātei. Mēs runājam par izmaiņām augstākā izglītībā, bet vienlaiks mums ir jāskatās, kāds izmaiņas jāievieš jau arī citos līmeņos un kam jau vajadzētu pievērst vairāk uzmanības arī metoloģijas e, jaunajām izmaiņām, piešķirot līdzekļus dalībvalstīm. Vajadzētu identificēt labāko praksi un piemērus un veicināt to apmaiņu. Piemēram, šī programma Junior Achievement. Tā ir labi zināma, šeit pierādījusi. Tas ir veids, kas ļauj arī jauniešiem apgūt uzņēmējdarbību, un tas jau pazīstam jau veselu gadsimtu. Tas ir lielisks piemērs. Daudz nemaz īstenībā neapzinās, kas notiek. Lūk, un te Eiropas Savienība ir lieliski iespēja. Mēs varam izmantot jau viss iedibinātās programmas un sniegt atbalstu jauniešiem, lai nodrošinātu viņu potenciālu attīstību. Lai būtu tā, ka beidzot skolu jaunieši ir apguvuši zināmas uzņēmējdarbības iemaņas. Mums ir jādarbojas arī citās jomās. Un man ir prieks dzirdēt, ka e, jūs komitejas strādājat pie šiem jautājumiem, gribētu atrast šos pareizos nosacījumus uzņēmējdarbības veicināšanai. Paldies, ka jūs arī debatējat šo jautājumu, es to visu atzīmēju un es arī to izmantošu savā darbā. Paldies! Pirms došu vārdu atkal mūsu referentam Vācu komisijai. Paldies, priekšstādātāji. Pavisam īsi. Vēlos apsveikt jūs komiteju gan par sagatavotu atzinumu, un arī jūs sagatavotais ziņojums galu galā būs nozīmīgs ieguldījums mūsu darbā. Paldies! Vārds referentam! Ja paldies priekšstādātājiem! Jā, debats prasīja ilgāk laika nekā bija plānots. Vēlos visiem pateikties par līdzdalību debatēs. Paldies par jautājumiem! Es droši vien atbildēšu jums jautājumiem precīzāk, eh, dubsējās sarunās vai arī kādās tālākās debatēs vēlākā posmā. Jautājums, piemēram, par darba audzināšanu. Tas ir katrā ziņā ļoti labs mm, veids, jo ir tā, ka uzsākot uzņēmējdarbību, jūs ir ļoti daudz neskaidrību. Un, ja jums būtu kāds darba audzinātājs, kāds konsultants, jūs tiešām varētu daudz ko tik galā un izvairīties no bankrota. Un nedrīkstam aizmirst, cik svarīgi tomēr dot otro iespēju. Jā, ir par daudz birokrātijas ar vienu uzņēmēju darbībā, jaunieši cīnās ar to. Tādēļ mēs arī aicinām dalībvalsts aktīvi rīkoties un samazināt, cik vien iespējams, ar uh, birokrātiju. Un necelt šāds jauniešs un barjeras jauniešu darbību. Drīzāk stimulēt viņu uzņēmē darbību vajadzētu. un es ar nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies visiem par līdzdalību debatēs! Tā, tad līdz 6. maijam jums ir iespēja vēl sagatavot un iesniegt grozījumus. Pūkstens 12. Tālāk, devītais darba kārtības jautājums. Pār papildu pensiju uzraudzības iestādes darbības regulējumu. Tad ir iesniegt 84 grozījumi e, atzinuma sagatavotā variantam, bet šis jau ir vispārējā Protams, jau pārskats noteikumu pārskats. Padomu jau pie šī jautājuma strādā ilgi, un viņi arī sagatavojuši savu pozīciju, tā ka es uzreiz došu vārdu mūsu referentām, kurš sagatavojas mūsu atzinumu. Jā, paldies priekšstādātāji. Jā, jau martā mēs izrunājam šo jautājumu, un paldies kolēģiem par atbalstu, ko es saņēmu sagatavot šo atzinumu. Tātad pirmkārt, Te skaidrs par pilnu pensiju un to iestāžu uzraudzību. Pirmkārt, te runājam par sociālo lomu, ko sniedz šādas iestādes un vēlāk nodrošinot arī papildus pensijas. Un te ir šis trīs stūris, kas veidojas starp eh, darbdevēju, darba ņēmēju un eh, papildu pensijas iestādi. Es ļoti pateicīgi, ka kolēģi deva iespēju to uh, arī vēlreiz rūpīgi izvērtēt. Daudzās valstīs ir izveidots, protams, otrais pensiju pilārs, un daudzās valstīs tas attīsties tieši kā um, papildus iespējas valsts pensiju samazināšanas situācijā, finanšu krīzes seku rezultātā. Mēs redzam, pirmais pilārs ir tas, kad ir šīs valsts pensijas, kas radīs arvien lielāku sloku dalībās budžetiem. Piemēram, 2008. gadā četri darbņēmēji uh, eh, uz vienu pensionāru, 2060. gadā plānots, ka būs divi darbinieki uz vienu pensionāru. Tas ļoti nopietns izaicinājums. Tā kā ir, protams, par pensijas saglabāšanu un vispārējiem noteikumiem. Tieši pie tā jāstrādā šodien. Šīs papilpensijas nu, nekādā ziņā nedrīkst kaut kādā veidā apšaubīt līdzinējo valsts pensiju sistēmu, un jānodrošina, protams, tā iespēja, kā ilgspējīga finansējuma nodrošinājums. Arī cilvēki, kas dzīvo arvien ilgāk, viņi saņem nepieciešamu finansējumu. Tas ir šīs direktīvas pamatmērķis, un arī tādēļ esmu nedaudz pārsteigts par dažiem grozījumiem, kas ir iesniegti, kas ir kā vērst uz to, kas mēģina pateikt, uh, Vislabāk būtu, ja būtu tikai valsts pensijas un papildu pensijas. Mm, īstenībā nekalpo iedzīvotājiem, bet gan tikai iestādes pārvaldītājiem. Es vēlētos norādīt, ka tāds nav domāts. Tie galvenais mērķis, protams, ir, lai cilvēku vecumdienas varētu baudīt, un līdz to šeit tas ir papildus otrais pilārs, ko jūs izmantojat, lai to nodrošinātu. 84 grozījumi, viens arī man savstarpēji grozījumi, tad, tad kopā ir 170 līdz to grozījumi. Uh, Daudz grozījumus es ļoti atzinīgi novērtēju, kā uzlabojums manam sekretāram tekstam, bet daži jautājumi ir, kurus es mm, vēlētos turpināt vēl diskutēt, izdiskutēt kolēģiem. Piemēram, par to, ka papildu pensiju institūcijas nedrīkstētu investēt tirgu neregulēto instrumentu klāsām. Es nezinu, vai mēs varētu par to lemt tagad, Eiropas līmenī, neskatot konkrēto situāciju un finanšu ietvaru konkrētajā dalībvalstī. Papildus mums tāpat arī jāskatās, kāds ir gala mērķis. Mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, ko tas nozīmētu saņēmējiem un šī papildus pensijas apjomam, ko katra persona saņems galu galā. Pirmā viedokļa apmaiņā. Šo eh, direktīvu mēs vēlreiz pārskatījām un skatījām, ka nedrīkst radīt liekus slogus. Un tas drīzāk jāizmanto kā stimuls dalībvalstu eh, pensiju sistēmām, veidot tās tādas, kas ir cil, vairo cilvēku uzticību. Administīvā slogi tendā ziņā nav vēlami. Es domāju, te varētu vēl pie šiem jautājumiem strādāt kopā ar citiem kolēģiem. Un ko beigumā? Ir grūti panākt līdzsvaru. No vienas puses nepieciešamību nodrošināt augsts Eiropas standarts attiecībā uz uzraudzību, pārvaldību, caurskatāmību. Vienlaikus pilnībā apzinotos, cik nepieciešama liela iespējama liela elastība, lai dalībvalsts šo standātus varētu vairāk piemērot savai situācijai. Mēs to vispār nesim vēlāk kolēģiem. Un droši vien tieši Strasbūrā, Strasbūrā izstrādot kompromisu grozījumus. Paldies jums visiem par ieguldījumu un turpināsim strādāt. Paldies! Paldies! Labi, tā turpināsim debats un uzreiz došu vārdu ēnu referentiem. Pirmkārt, Jokims Šusters, lūdzu. Paldies! Jā, paldies, manuprāt, daudzie grozījumi skaidri parāda ļoti tomēr labu tādu jau vienprātību, jo galu galā tieši tas ir pateicoties tam, ka mūsu kolēģis ir izstrādājis ļoti labu atzinumu. Mēs arī viņa, es viņam personīgi piekrītu, tieši ar šādu sadarbību mēs arī vēl nodrošināsim vēl labāku atzinumu atsevišķo punktu redakciju Katrā ziņā vēlos aktualizēt vēl vienu jautājumu, kas drīzāk uh, vēsturī uz komisiju, Eiropas komisiju. Manuprāt, profesionālās un papildpensijas, tas ir sociāli papildus uh, pakalpojums un ieguvums, nevis kaut kāda veida finanšu pakalpojums. Un tas ir uh, ļoti svarīga filozofiskā uh, premisa, kas būtu jāievēro. Mēs nevaram runāt šeit par pilnu harmonizāciju, bet tur, kur jūs sniedzat šādu papildu sociālo pakalpojumu, to jūs nodrošināt nacionālajā kārtībā un ievērot nacionālo tiesisko ietveru. Un Eiropas līmenī, no vienas puses, te ir zinām robežu, es, ko nosaka, bet, nu, tas arī, protams, ļoti not ietekmē. Vēl, tas ir pamatprincipiem, bet papildus vēl dažas lietas. Es domāju, te vispār tāda vienprātība un daudz ļoti daudz, ko esam jau vienojušies, un ja vēl dažas lietas, pie kā būs jāpiestrādā. Trīs lietas. Tātad, pirmkārt, kā es teicu, tas sociāls pakalpojums, kas tiek noteikti nacionālajā kārtībā, un nav jābūt tā, ka viss notiek, protams, tikai brīvprātības pamata, bet gan tiešām arī Eiropas līmenī mēs varam arī noteikt minimālās standarta prasības. Un mēs kopā ar referentu tieši uzskatām, ka te nevajadzētu, protams, visu pārlādēt ar birokrātiju, bet gan te ir jābūt tādai elegantām, nelielam risinām, kas neapkrūtina visu sistēmu. Vēl vajadzētu, manuprāt, piestrādāt arī precīzi pie konkrētu ieguldījumu veidiem, ko visu var izmantot, ko nevar. Līdzinie formulējumi, līdzinie komisijas priekšlikumā arī domāt par neregulētiem ieguldījumu tirgiem. Uh, Nu, tur mums būtu kritiska nostāja un vēl papildus par vienu punktu. Būs jāpanāk vienošanās, kas tad notiek ar uzraudzību un izcelsmes valsts principu. Jo spēkā tomēr paliek pirmkārt nacionālās tiesības, un mēs arī uzskatām, ka jau jāskatās nevis ir uz izcelsmes princips, bet gan darbības valsts princips. Vēl tas, ko es iepriekš norādīju, daudzās jomās, daudzie grozījumi jau rāda, zinām, tādu vienprātību, un es domāju, mums arī izdosies visu atrisināt turpmāk. Paldies! Paldies Šusterkungam! Tālāk vārds Anigirkē kungam. Jā, paldies, priekšsādātāji. Godātais Lēnas kungs. Es iepriekš norādīju, jūsu izdarātais atzinums ir ļoti labs, jūs esat uzstādījis pareizo kursu, nodrošinot papildus pensijas, kā ļoti svarīgu otro pīlāru, nodrošinot tādu ilgspējīgu pensiju sistēmu. Līdz ar to man sagatavot un kolēģi no EKR grozījumi ir drīzāk tā tehniski mēs vēlamies vēl vairāk samazināt birokrātiju, lai papildu pensiju saņēmējiem būtu iespējas saprast visu šo sistēmu un vienlaiks ņemt vērā dalībvalsts sistēmas un kārtību. Vēlos akcentēt divas lietas. Tāda noteikuma, kas draudzīgi ģimenēm. Jo papildu pensijām vajadzētu to ņemt vērā arī bērnu audzināšanas laiku. Gan mātes, gan tēvs pavada laiku audzinot bērnus, un tam būtu jāpievērš uzmanība. Tur arī vajadzētu arī ņemt vērā arī eh, tieši papilpensiju sistēmā. Tas nav nekāds atvinājums, tas nav nekāds brīvlaiks. Tā varētu padomāt tikai cilvēku, kuriem vispār nav bērnu, un 70% no viņu pensijas maksā citu bērni. Galu galā, mēs runājam par divu pauģu šādu savstarpēju nolīgumu. Uh, Uh, kas maksā mm, savstarpēji. Un vēlreiz sarosināt, ka bērnu audzēšana nevarētu tu pielīdzināt kaut kādai modernai uh, verdzībai. Tādēļ es vēlos uzsvērt, ka te būtu noteikti jāņem vērā arī ģimene draudzīgi risinājumi, arī ņemot vērā bērnu audzināšanā ieguldīto laiku. Un tālāk, Eiropas pensijas zīmoks. Te nav runa par to, ka, ka jūs kaut kādā veidā virzītu Eiropas komisijas sagatavotos baltās grāmatas risinājums par to, ka jūs nodrošinat kvalitātes zīmogu, ļaužu aprūpē un tālāk arī to izmantot kaut kādā veidā birokrātijai. Šāda veidā certifikāti neko nedod, ja tas nepasaka, ka nav saprotami pašiem lietotājiem. Tad es saku drīzāk uh, vienkārši skaidrs zīmogs, nevis kaut kādi kādi certifikāti. Un es vēlētos, lai šāds zīmoks arī būtu apzīmokots ar Eiropas zvaigznītēm. Es domāju, ka mums izdosies panākt labu sadarbību un arī izstrādāsim ļoti labu risinājumu attiecības papildu pensijām. Paldies, Gerkis kungs, jums tālāk vārds Aldei, un tā būs Martīnā. Lūdzu. Jā, es tagad uzstāšos Marijas Harkins vārdā, un es vienkārši nolasīšu viņas uh, sagatavotās piezīmes. Paldies referentam par sagatavotu atzinumu un ieguldīto darbu. Es varu lielā mērā piekrist viņam, es atbalstu viņa uh, viedoklim par delģētiem aktiem. Tie nav nevēlami ne liederīgi šajā jautājumā. Tāpat arī uzskatu, ka pensijas fondu uh, trastiem vajadzētu, protams, nodrošināt, ka viņi tiešām apliecina nepieciešamas zināšanas prasmes, bet neatbalstu šo ideju par to, ka trastiem būtu jāpierāda savu zināmas profesionālās um, kompetences. Labi, pārvaldība jau nozīmē, ka jūs spējat izvērtēt riskus, jūs veicat iekšējo audits un kontrols. Un par šo lūdzu būtu divi komentāri. Šāds prasības ir jānodrošina, ka ir saskaņots ar schēmu uh, arī raksturu un apmēru. Un te es nepiekrītu referentām 14., 16. un 26. grozījumā. Viņš uh, svītro daudz detaļas par konkrētām prasībām. Piemēram, 14. grozījumā viņš svītro visas ierosinātās prasības risku novērtējumam. Lai arī komisijas ierosinājums varbūt ir pārāk tāds uh, pamācošs, es tomēr uzskatu, ka svarīgi elementi ir jāsaglabā. Nevar visu to svītrot. Ir jāsaka balīdzvars. Līdzīgi arī 16. grozījums par to, kādā veidā pārskat direktīvu un 26. grozījumā, kur runājam par vēl tālāko noteikumu izstrādi iekšēji kontrolas sistēmai. Uzskat, ka nav iespējams šajā gadījumā piemērot vieniem, vis, visiem gadījumiem vienotu sistēmu, uh, Atbildi tas nekādā ziņā neatbilst realitātei, jo skēmas atšķiras un arī vajadzības atšķiras. Mums ir jāpanāk, protams, vienošanās balstoties uz minimālajām prasībām. Bet mums papildus ir jānodrošina elastība dalībvalstīm, lai varētu rēģēt uz reālo klientu vajadzībām. Jā, ir jābūt uzraudzībai, bet arī tai ir jābūt samērīgai. Viss citas grozījumus es varu atbalstīt, arī septīto grozījumu, piram par pensiju tiesībām, arī par darbiniekiem, kas tikai daļēji uz īsu laiku strādā kādā citā dalībvalstī, un arī par tiesībām pārcelt savu pensiju, pensiju schēmas, un 41. kas paredz zinām elastību. Tad kopumā es atbalstu šo principā sagatavot atzinumu. Daudz grozījums tāpat arī, kas nodrošina pensiju adekvātu un ilgspējīgu risinājumu. Tālāk, ja mēs skatāmies, protams, daudzie grozījumi, kas skar valsts nodarbinātības kompetences, nu tur būtu jāpārbauda visu to sekretariātām. Tad esam kopā referenti pie šī svarīgā jautājuma. Un to norādīja Marijana Harkina. Paldies! Paldies, Martin, un tagad došu vārdu Gonzāles kundze no Gojas. Paldies! Es vēlos īpaši uzsvērt kādu politisku aspektu šeit pastāv un nu, ko mēs vēlētos darīt, lai veicinātu pensijas otrajā pīlārā. Uzskatu, dažādu iemeslu dēļ to drīzāk par tādu kā apdraudējumu. Referenti saka, ka valsts pensijas ir pakļauts lielam spiedienam. Tas ir kā no kā diviem iemeslu dēļ. Pirmkārt, krīze, kur izrāsījušas finanšu iestādes, un otrkārt tā ir politiskā pieeja risināt krīzes izraisītās sekas. Spiediens, ko ir izraisījuši finanšu institūti, tie ir uh, pārnesti uz valsts atbildību un sociāliem pakalpojumiem. Mūsuprāt, šis spiediens pastāv, bet cēloņi nav tikuši pareizi analizēti. Tādēļ izvirsīts arī priekšlikums veidot jaunas eh, pensiju formas, bet varbūt tas, šis priekšlikums nav pareizs. Piemēram, ja zināmam uzņēmumam ir monopoli, lai piešķirtu hipotekāros kredītus un katru dienu dažus simtus ģimeņu izliek uz ielas, varbūt tas nemaz nav labi, kā institūcijām tiek piešķirta atbildība par papildu pensijas kapitālu uzkrāšanu. Uh, Kas attiec uz eh, kapitāla caurskatāmību par papildu pensijām, bet labprāt gribētu uzzināt, kādēļ vispār šāda pieeja ir tikus izstrādāta. Un eh, referente arī pati teica, ka valsts pensijas eh, netiks palielinātas. Ir ļoti daudzi privāti pensiju fondi, bet tikai daži jāstrādā ar labākiem ieņēmumiem nekā valsts pensija, kurām ir 50 gadu darbību, un dažiem pensija fondiem strādā drīzāk ar zaudējumiem, tā kā mums šeit drīzāk veidojas slikta pieredze. Un rezerves uzkrājumi valsts pensija fondos. Viņi pērk ļoti daudz arī valsts obligācijas, un tādēļ drīzāk tas ir risinājums un nevis problēma. otrā pīlāra veicināšana izvērš to, ka valsts pensijas sistēma tiek vājināta. Valsts pensijas tiek ierobežotas un otrais pīlārs tiek padarīts par eh, tādu, no kura pat nevar atteikties. Un valsts pensijas tiek uzskatīts par sociālo palīdzību un nevis par pakāpojumu šī pieeja ir nepareiza, un tādēļ mēs uzskatām, ka valsts pensijas ir garantija ekonomikas nodrošinājumam. Pilsēņiem pensiju vecumā vai arī darba nespējas gadījumā. Mēs domājam, ka valsts pensiju sistēma vajadzētu būt pietiekami daudz līdzakļiem, un šo jautājumu vajadzētu virzīt uz priekšu. Jā, liels paldies. Tagad mēs varam pārīt pie zaļajiem. Džīna Lamberta runās. Viņa nav vai kāds cits no zaļajiem ir klāt, kurš varētu izteikties no zaļajiem viņas vietā. Nav neviena. Tad ir uh, Makintēras kundze lūgusi vārdu un gribētu jautāt, vai kāds vēl gribētu pieteikties pirms es lieku sarakstu Sēmon? Makintēras kundzei vārds. Lies paldies! Pirmkārt, gribētu teikt paldies uh, referentē sirsnīgi par to, ko viņa ir paveikusi, un uh, uh, viņš ir paveicis, un ko viņš teica šodien par to, uh, par groziem, kas tiks iesniegti. Domāju, es ļoti atbalstu šo divu pīlāru pensijas sistēmu, bet eh, šī ziņojuma nozīme katrā dalību valstī tomēr ir eh, zināmā veidā atšķirīga. Piemēram, apvienotajā karalistē tur ir iekļaut ļoti svarīgas lietas, un eh, tās tika uzsvērtas, jo tika sniegts no vairākām es te pusēm atbalstu, piemēram, mans grozījums 1, 3 un 2, un šam saimanta grozījums ir ļoti līdzīgi. Es domāju, ka mēs abi atbalstām to, un esmu ļoti apmierināta ar to, un uh, ļoti labi, ka var atbalstīt arī šona grozījumus, tas uh, tiešām uh, atbalsta sociālo pieeju un atbild uh, sasaistību starp uh, sociālajiem partneriem. Tas tieši apvienotā karalistē ļoti būtiski. Kā samazināt uh, izmaksas, lai tas uh, sniegtu um, vispējām labumu ņēmējiem? Piemēram, piektais punkts. Tur ir uh, nodrošinot uh, pietiekamu aizsardzību, kas vēl nav, es domāju, ka mums vajadzētu pieprasīt īpašu aizsardzību, ja tāda vēl nav, jā, un uh, it īpaši par ietekmes novērtējumu, kas tiek ieteikts 2-3 eiro papildus izmaksas apvienotā karaliste šeit eh, raugās, eh, kādas ir pensiju izmaksas un raugās, kādas šeit procentu likmes, tad papildus eh, slogi, kas papildus uzliktu slogu arī pensiju schēmām, jāraugās, kā to novērst. Negribu aizņemt šeit pārāk daudz laika. Trīsdesmit punkts, tam es iebilstu, tas ļoti ierobežojoši investēt tikai valsts garantētos instrumentos. Tas ir ļoti tāds uh, solis atpakaļ. Vairākās dalībvalstīs vajadzētu nodrošināt um, pensiju fondus un novirzīt to uz infrastruktūru iegūdījumiem. Uh, Jā, un uh, par uh, komisijas pieeju šeit raugoties, uh, mēs esam nodrošināti pensiju fondus, kas būtu ilgtermiņa ieguldījumi atbalstīt ekonomiku. Tātad tā mēs iebilstu. Un vēl viena lieta, par ko esmu nobažījusies. Atvainojos. Jā, par prof profesionālu kvalifikācijām. Tas ir vēl viens punkts ja sociālai partneri būtu izslēgti, jo mēs nevaram ieviest profesionālas kvalifikācijas šeit, jo tas eh, izslēgtu šeit eh, vairākas personu lokus, kurus būtu svarīgi šeit iekļaut. Nu, par to sagatavojuš grozījumu. Un es domāju, ka vēl noslēgumā 137, eh, kas bija arī šanām, to es atbalstu Es eh, ceru, ka mēs panāksim labu vienošanos. Jā, protams, eh, dalībās līmenī, jā. Varbūt ne visās partijās. Jā, liels paldies eh, referentam par to, ko viņš ir izdarījis, un mēs sniegsim atbalstu, lai sasniegtu rezultātu. Paldies. Tagad vārds Sēmons kungam. Jā, tu droši vien kā arī divpusējā ceļā varētu nokārtot šīs lietas, bet tagad vārds jums, Sēmas kungam, jā, liels paldies un sirsnieka apsveicu referentu un ēnu referentus un uh, domāju, ka bū, varēs panākt ļoti uh, laba līmeņa konsensu. Jā, esmu sagatavojis grozījumus, gribēju pieminēt tikai vienu punktu. Grozījums. Astotais grozījums referentam. Tur ir paredzēts uh, sasaukt augstu līmeņu ekspertu grupu, uh, kur apspriest jautājumus par uh, pensiju politikas būtiskiem jautājumiem. Ir īpaši vajadzētu, ka šī augsta līmeņa grupa raudzītos, lai nebūtu tā, ka nebūtu nevēlama izslēgšana, personu grupa izslēgšana no pensijas schēmām. Piemēram, skolotāji, kas strādā uz laiku. Un šādas profesija grupas, nu, viņi nestrādā uh, štatā ar uh, klasēm, bet uh, viņi, piemēram, pārstāv skolotājs, uh, aizstāv skolotājs, kad uh, izties skolotāji ir projām kaut kur nevar strādāt. Jā, to vajadzētu skolās un vietējās pašvaldībās uh, viņas pieņem darbā skolotāju rekrutēšanas biroja, un viņi dara precīzi to pašu darbu. Paralēli tur nav nekāda atšķirība viņu darbā, un aģentūras piegādā šo skolotājus, bet viņus izslēgt no Persiju sistēmas, no, jo šo schēmu dalībniekiem ir eh, jābūt eh, nodarbinātājiem un nevis darbības veids tiek ņemts par pamatu. Un tas eh, nav taisnīgi, un tas nav arī sabiedrības interesēs un skolotāju interesēs. Es gribētu, lai šī augsta līmeņa eksperta grupa, kas tiks sasauta, lai viņi īpaši paraugās uz šo konkrēto jautājumu par aizvietotāju skolotājiem, bet, protams, arī plašākā kontekstā, vai nebūtu no šīm schēmām uh, uzkrāšanas schēmām izslēgti personu loki, ko nebūtu vēlams izslēgt. Paldies, Sēmā kungs, pirms došu vārdu. Referentām gribētu pajautāt komisijai, ja komisija ir viedokļi, varbūt eh, tā vēlas dalīties ar saviem viedokļiem. Jā, paldies, tikai pavisam īsi. Uzklausīja diskusiju par trim punktiem. Pirmkārt ir šīs eh, plāns raudzīties šeit uz to, kas ir uh, sociālā vienošanās. Mēs nevēlamies iejaukties proti, kādā veidā tiek noregulētas uh, schēmas, uh, kā tur tiek aprēķinātas nenodarbinātības laiki, atvaļinājumi, kā tas ņems vērā. To jau nosaka sociālās tiesības. Ko mēs vēlamies nodrošināt, ir proti, kā labuma saņēmējam ka vajadzētu nodrošināt to, ka tiktu tiešām īstenots tas, kas ir solīts. Tur ir arī sociālā atbildības uh, um, saistība ar finanšu piemēriem. Tur ir labs piemērs, kā finanšu sektors var būt uh, sniegt ieguldījumu sociālas labklājības nodrošināšanā. Par to šeit, piemēram, runāt, par to, kāda ir investīciju sniegtie ieņēmumi kā to labāk norganizēt kapitāla tirgu. Tie var būt valsts obligācijas, bet tie var būt arī instrumenti, kas ir eh, arī finanšu tirgu, citi instrumenti. Kāda veida instrumenti, kādas investīcijas cilvēki, kas pieņem šos lēmumus, būtu vajadzēja būt tā, ka viņi saprot šos lēmumus, viņi saprot riskus, viņi saprot, kāds būs ieņēmumi un kādu labumu viņi varēs gūt no šiem instrumentiem. Tā kā mūsu plānā ir atbalstīt uh, Eh, valdības un caurskatāmību. Eh, noslēgumā šī direktīva. Mēs raugāmies, ka sociālo drošības sistēmā eh, vajadzētu raudzēties, kas tad ir labāk šīs papildu pensijas, uzņēmuma pensijas vai valsts pensijas. Šeit vajadzētu diversificēt iespējas pensiju pilāros Mēs sniegsim iegūdījumu, lai drīzāk, lai paplašinātu šīs papildu pensiju darbības iespējas, nevis, lai tās ierobežot. Paldies! Tagad došu vārdu referentam. Jā, liels paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Redzēja, ka būs iespējama vienošanās par to, kur virzīsies šis ziņojums. Esmu pārliecināts, ka nonāksim pie laba rezultāta nākamajās eh, nedēļās, sadarbojoties. Esmu priecīgs par to, ka mūs atbalsta arī sociālās uzraudzības institūti. Jā, un vai, ka tas ir derīgs visiem šī pieeja, jā, tur jāņem vērā tomēr arī atšķirības un eh, vēsturiskās kultūras atšķirības starp dalību valstīm ja mēs runājam par pensiju sistēmām. Investīcija noregulējums, kā to veidot. Jā, bet tur vajadzētu ieviest aizliegums neregulētajos tirgos, tīpaši raugāmies uz infrastruktūru, vajadzētu paraudzīties uz to tuvāk, bet es pārēzinos, ka mums izdosies to panākt. Jautājums par uh, par eh, ģimeņu politikām attiecībā uz pensiju veidošanu. Jā, tas ir jautājums. Es domāju, ka to vajadzētu tomēr izņemt dalību valstu līmenī. Un normas par to, kā tiek veidot šī sistēma, par tām ir jādebatē. Bet nevis obligāti šeit, mums vajadzētu diskutēt par lomām, par institūcijiem, kurām ir jānodrošina par caurskatāmību un eh, pārvaldību. Labajavas kundzei un Hārkins kundzei, jā, par deleģētajiem aktiem no komisijas puses. Esmu ļoti apmierināts, ka tas gūst eh, lielu atbalstu, bet nevajadzētu to pārāk plaši izvērst un nevajadzētu pārkāpt subsidizētas principu. Esmu ļoti apmierināts, eh, jo šeit var eh, redzēt arī to, ka ir iespējams arī veidot eh, daudz savādākas sistēmas, tam piekrietu. Jā, tas, ko teica Gonzāles konce, protams, finanšu krīze un uh, Eh, jāraukās par to, kādu tas ir atstājis ietekme uz pensijām. Jā, bet mēs jau arī nedrīkstam aizmirst arī demografiskās izmaiņas. Tas arī kaut kas ir tāds, eh, par ko vajadzētu runāt. Mēs eh, šeit sastopamies ar īpašām problēmām. Otrā pīlāra pensijas jau neuzbrūk šai sistēmai. Tā nav kaut kāda alternatīva, tā ir papildus sistēma. Es pilnībā piekrītu komisijai. Uh, Mēs nevaram visu samest vienā katlā, mums vajadzētu arī šeit dažādot. Tam ir ļoti būtiska loma. Un domāju, ka vajadzētu būt mērķim garantēt uh, visiem Eiropiešiem pietiekamas ieņēmumus. 142, 143, jā, par kvalifikācijām vai tas ir adekvāta pieeja, mums vajadzētu paraudzīties uz šiem profesionālajiem kvalifikācijas jautājumiem, vai to vajadzētu darīt. 137. punkts. Es pats savā ziņamā esmu izniec arī līdzīgu grozījumu. Jā, bet tā ir viena no problēmām, pie kuras ir jāstrādā. Noslēgumā sirsnieks paldies jums visiem par iegūtīto darbu un ar prieku raugos uz mūsu sadarbību nākamo nedēļu laikā. Lies paldies, paldies eh, referentam, ēnu referentiem un eh, deputātiem. Gribētu atgādināt, eh, ka šo māja beigās pieņem ziņojumu 22. maijā. Pēc to mēs varam beigt priekšpusdienas sanāksmi un turpināsim darbu trijos. Tas ir tas.